Ok, kolēģis, um, good afternoon. Kolēģi, lūdzu sāksim darbu. Es domāju, ka mums uh, jāsāk darbs, tāpēc, ka 15 uh, pār 3 mums ir uh, paredzēta pieslēgšanās mūsu viesu runātājiem no Tripolis un no Ņujorkas. Sāksim ar priekšsēdētājs paziņojumiem. Pirmkārt, jūs redzat, ka mums ir pieejams 18. septembra sanāksmes protokols. Es domāju, ka mēs varētu to apstiprināt. Paldies! Tāpat arī mums ir darba kārtība, kas ir jūsu dokumentu mapēs. Diemžēl mūsu pēdējais darba kārtības punkts uh, ziņojums par spīdzināšanas izskaušanu, par to mēs diemžēl nevarēsim runāt, jo man nezinām iemeslu dēļ mēs diemžēl nevarēsim izskatīt šo jautājumu. Tagad priekšsēdētājs paziņojumi. Pagājušo reizi Strasbūrā mēs tikāmies ar Anksan Suči, Saharova balvas ieguvēju 1990. gadā. Viņa ieradās Strasbūrā, lai saņemtu savu balvu 20 gadus pēc tās piešķiršanas. Mums bija ļoti interesantas diskusijas ar viņu par to, eh, kas viņas prāti ir paši svarīgākie problēma punkti viņas valstī. Viņa runāja par ārlietu attīstību un par cilvēktiesību eh, komitejas darbu. Uh, Mūsu cilvēktiesību komitejā mēs spriedām par situāciju viņas valstī, un viņa teica, ka ir ārkārtīgi būtiski strādāt pie konstitūcijas reformas un izmainīšanas. Pašreizējā konstitūciju veidoja militārā hunta, un tajā ir iekļauti nosacījumi, kas pāredz armijas varas saglabāšanu, un tāpat arī pieļauj ļaunprātīgu varas izmantošanu. Mēs visi sapratām, ka šis jautājums ir patiešām nozīmīgs. Kā priekšsēdētāja cilvēktiesību komitejā es pieminēju arī citas cilvēktiesību problēmas Birmām Janmā, jo īpaši runāju par smago musulmaņu kopienas stāvokli. Diemžēl viņa neiedzinājās detaļās par to, ko ir ieplānots darīt. Viņa vairāk runāja par to, ka pastāv ļoti lielas bailes Janmas sabiedrībā. Man ir žēl, ka mēs nevarējām vairāk parunāt par šo situāciju, tāpēc, ka tā ir patiešām uztraucoša saskaņā ar saņemto informāciju. Taču es arī atceros, ka viņa eh, ļoti skaidri nosodīja eh, naida pilnos izteikumus eh, par šo kopienu Mjanmā. Domāju, ka vēlāk šodien mums ir eh, jā, jādomā arī par inaugurācijas sanāksmi eh, Rangūnā. Mēs ceram, ka eh, šī Eiropas Savienības iesaistīšanās ļaus nodrošināt lielāku attīstības palīdzību un veicinās arī mūsu attiecības. Esmu arī uzrakstījusi vēstuli augstajai pārstāvei Katrīnai Eštonai sakot, ka arī pilsoniskā sabiedrība ir jāiekļauj šajās debatēs un ar to ir jākonsultējas. Tāpat arī vajadzētu uzklausīt, cik tālu ir nokļuvušas, um, um, nokļuvuši sagatavošanās darbi attiecībā uz um, Eiropas Savienību cilvēktiesību dialogu. Tāpat arī ir jādomā par divpusējo investīciju nolīgumu un tā sagatavošanu. Tāpat arī ir paredzēta Saharavas balvas eh, konference 25. gada diena šai balvai. Līdz šim mums ir bijuši 21 laureāts un arī 3 balvu saņēmēju pārstāvji. Šīs debatas noteikti būs ļoti dzīvīgas. Par Saharovu es varu teikt, ka būs vēl vienas Sakarova debates, tas būs Viņā decembra sākumā, kur uh, tiks eh, diskutēts par cilvēktiesību problēmām un pēc eh, Strasbūras sanāksmes Marseļā, pēc eh, vicepriekšādātājas Rotavas kundzes iniciatīvas mēs runāsim par sieviešu stāvokli vidusjūras reģionā komā, kopā ar Salīmu Gezalī, kas arī ir saņēmusi Sahrava balvu, un viņa ir alžīriete. 2. Eh, oktobra plenārsēdē mēs debatējām par situāciju Maldivas salās, jo uh, ir ļoti daudz problēmu attiecībā uz vēlēšanām. Esmu saņēmusi ziņas no BBC, ka vēlēšanas ir notikušas 9. novembrī un pre, bijušais prezidents ir saņēmis 47% no balsīm un pavisam nedaudz ir pietrūcis līdz skaidrai uzvarai. Nākamais kandidāts ir lūdzis atlikšanu un tagad augstākā tiesa atkal ir noteikusi eh, šo atlikšanu, un tas ir noticis jau trešo reizi prezidenta vēlēšanās. Mums ir jāseko līdzi notikumiem. Strasbūrā mums bija diskusijas plenārsēdē, mēs diskutējām par Greenpeace aktīvistu aizturēšanu Krievijā. 28 aktīvisti un divi uh, brīvie žurnālisti pašlaik Krievijā ir aizturēti. Uh, un mēs diskutējām ar komisijas un padomjas pārstāvjiem par to, ko mēs varētu darīt lietas labā. Pašlaik situācija ir vēl ar vien tāda pati. Šķiet, ka Nīderlandes valdība ir nodevusi šo lietu starptautiskajai jūrniecības tiesai Hamburgā, un kopā ar komisiju mēs sekosim līdzi notikumiem un uh, skatīsimies, kā šī situācija attīstīsies. Šķiet, ka Krievija atsakās uh, uzskatīt šo uh, aktivitāti par politisku. Uh, viņi uh, saka, ka žurnālisti ir apsūdzēti huligānismā. Man ir mm, bijusi tikšanās ar Ēģiptes vēstnieku Briselē, kur mēs apspriedām situāciju Ēģiptē. Man bija arī tikšanās ar vairākām NVO no Arābu reģiona, jo īpaši no Beirūtas uh, NVO eh, tīkls attīstībai. Mēs diskutējām par situāciju Gazā, Rietumkrastā, diskutējām par klimatu pārmaiņām šajā reģionā un par to, ka daudziem cilvēkiem nākas pamest savus mājokļus. Runājām arī par dubult standartiem Eiropas Savienības politikā, jo īpaši ar Marokas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Daži no jums iespējams atcerēsies, ka Tad, kad mēs nosūtījām cilvēktiesību komitejas delegāciju uz Etiopiju, mēs tikāmies arī ar blogēri un žurnālistu uh, cietumā uh, uh, Reju Tualimu, bet, diemžēl, mēs nevarējām ar viņu apspriesties. Tāpēc mēs lūdzām, lai Eiropas Savienības delegācija tiekas ar šo blogeri. Tagad Katrīna Eštone mums ir informējusi ar vēstuli, ka Eiropas Savienības delegācijas uh, pārstāvis Adisa Bebā ir ticies ar Rejutas kundzi un viņa ir pārtraukusi eh, savu badastreiku un saka, ka tagad viņa var tikties arī ar saviem draugiem un ģimenes locekļiem. Tikos ar cilvēktiesību aktīvistiem no Kolumbijas, eh, tikos ar cilvēktiesību aktīvisti, kas pārstāv eh, cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības centru un tīklu sieviešu tiesībām. Uh, Viņa mūs aicināja atbilstīt šo sieviešu aliansi, lai tā varētu piedalīties mieru sarunās, kas pašlaik jau kādu laiku turpinās Havanā starp FARC un valdību. Un šķiet, ka e, sievietes netiek iesaistītas sarunu procesā vispār nekādā veidā. Tikos arī ar meksikāņu cilvēktiesību aizstāvjiem šeit Briselē viņi prezentēja Eiropas Savienības finansētu projektu, kā uzlabot cilvēktiesību aizstāvu situāciju Meksikā. Pašlaik ir pieņemts nacionāls likums, kā varētu atbalstīt, bet diemžēl šī likuma īstenošana ir tikai iesākusies. Tātad tikos ar Meksikas komisiju cilvēktiesību aizstāvībai. Now, um, uh, last time in our Eh, pagājušo reizi apakš, cilvēktiesību apakškomitejā mēs uzklausījām eh, to, kāda ir situācija Irānā, jo īpaši mēs eh, runājām par masu nāvisodu izpildīšanu 1988. gadā. Esmu priecīga, ka daži no cilvēkiem, kas piedalījās iepriekšējā sanāksmē, atkal ir ieradušies pie mums esmu saņēmusi vēstuli no Irānas vēstnieka, rīt man ir paredzēta ar viņu tikšanās viņš uh, eh, e, apšaubīja iepriekšējās sanāksmes debašu kvalitāti un efektivitāti. Diemžēl arī saņēmu ziņas, ka ir saņemta uztraucoša informācija par nāves sodu skaitu palielināšanos Irānā. Esam saņēmuši informāciju no solidaritātes tīkla cilvēktiesībām Irānā, jo ir bijuši divi uh, cietumnieki, kas ir ieslodzīti politiskiem iemeslu dēļ, un viņiem eh, nāvsots tika izpildīts 26. oktobrī. Gan līdz vienlaicīgi 16 valučī politiskie ieslodzītie arī, ir, eh, arī viņiem ir izpildīts nāvsots Irānas dienvidu austrumos. Es atkal vēlētos paust bāžas par uh, Irānā un noteikti rīt eh, sanāksmes laikā ar vēstnieku vēlreiz par to runāšu. Iepriekšējās sanāksmēs mēs runājām par piespiedu darbu Uzbekistānā. Mēs runājām par kokvēlnes ražas novākšanu. Asia, but... Mēs, es tikšos arī ar Centrāla Āzijas eh, vēstnieci. Viņa man ir nosūtījusi vēstuli, kurā viņa ir teikusi, ka Viņi nav izkontrolējuši to, kā valdība iesaistītu bērnus piespiedu darbā. Viņi izskata individuālus gadījumus un ir atklājuši, ka 15 eh, gadus un vecāki skolnieki ir iesaistīti koku vilnas novākšanā. Uh, Tāpat arī tiek sekots līdzi uh, Uzbekistānas varas iestāžu darbam un arī tam, ko dara starptautiskā darba organizācija. Esam nosūtījuši arī delegāciju uz Serbiju, tas notika pirms divām nedēļām, un arī delegāciju uz ANO ģenerālo asamblēju, uz trešo komiteju. Un vēlāk mēs uh, arī nāksim klajā ar informāciju par šī ziņojuma secinājumiem. Uh, Tas būtu viss par priekšsēdētājas paziņojumiem, un tagad sāksim publisku uzklausīšanu par Eiropas pārējas tieslietu politiku un mediācijas kapacitāti. Es ceru, ka tehniķi mums palīdzēs, un mēs varēsim uzklausīt mūsu ekspertus no ārvalstīm, no Tripels un no Ņujorkas. Tātad mēs varam redzēt Klaudiju Kotonī, kas sēž mums priekšā. Šķiet, eh, aiz jums ir divi eh, karogi. Viens no tiem ir Lībijas karogs, un otrs ir Eiropas Savienības karogs. Bet eh, šķiet, ka es varētu jūs iepazīstināt, kā cilvēktiesību un pārējas tieslietu sistēmas misijas priekšsēdētāja Lībijā. Vai jūs varat mani saklausīt? Jā. Okay, thank you. Then we have with us in New York. Un tad vēl mūsu vidū lūk pievienojas no Ņujorkas Dēvids Talbots, kas ir starptautiskā pārējais tiesiskuma centra prezidents. Vai mēs jūs redzam? Jā, redzam gan. Lieliski, Tolberta kungs. Jūs redzat šeit, jā. Uh mhm. -huh. Hello. Okay. And then with Hi. us here directly we have Mr. Fadi El Abdal. Tālāk Fadiela Abdala, kas ir spīķers. International Criminal Court. So thank you for coming. And our hearing uh, today, of course, has a special focus. Um, un uzklausīšanā šodien, protams, pievērsīsimies tieši šim reģionam. Iesākumā uzsāksim tātad debatas, bet man jāsaka, uzklausīsim uh, Eh, jūs no dažādām, no dažādām atrašanās vietām, bet visa šī sanāksme tiek tālāk translēta arī interneta tiešsaistē. So what is transitional justice? According to the UN Kas tad ir šī pār, kas šis pārējais tiesiskums saskaņā ar vadlīnijām 2010. gadā tiek teikts, ka pārējais tiesiskums ietver gan juridiskus, gan nejuridiskus mehānismus, to starp arī krim, kriminālu vajāšanas prokuratūras iniciatīvas, tiesiskumu nodrošināšanu attiecībā uz stāšanos pie taisnas tiesas priekšā institucionāls reformas, nacionālās konsultācijas. Lai kādā kombinācijā mēs šos instrumentus arī neizvēlētos, tiem, jāatbal, tiem jāatbilst starptautiskajiem tiesību standartiem un normām. Eiropas Savienības līmenī redzam, ka ir nepieciešams izstrādāt skaidru ES politiku un vadlīnijas šai jomā. Tas ir tā arī atzīts, jo Eiropas Savienības rīcība plānā par cilvēktiesībām un demokrātiju tā arī teikts. Tur teica, ka mums ir nepieciešama ES politika pārējais tiesiskuma jomā. Eiropas Savienība turklāt arvien vairāk iesaistās uh, vidutāja lomas izpildē gan tuvajos austrumos, gan citur pasaulē. Mieru nu, nolīgumu savukārt pārsvarā tomēr tiek gūti pēc tam, kad ir ļoti ilgi um, pastāvējuši bruņoti konflikti un bijuši ļoti nopietni cilvēktiesību pārkāpumi un citi noziegumi. Un tāpēc cilvēktiesību pārkāpumu nodarītāji ir jāsauc pie kārtības, nodrošinot arī taisnas vēlēšanas un ir vajadzīgs, lai iejauc starptautiskā krimināla tiesa, lai tiktu nodrošināt kompensāciju upuriem, viņiem tiek uh, atjaunot īpašumu, viņiem tiek sniegta palīdzība, un tas šie jautājumi jārisina jau tajā brīdī, kad risinās sarunas par miera līgumu un samierināšanos. Un tāpēc ļoti lielā mērā šeit jāiesaistās tieši Eiropas Savienībā, lai visi šie elementi tiktu nodrošināti. Tomēr neskatoties, ka Eiropas Savienība atbalsta pārējais tiesiskuma principus Eiropas Savienībai, tomēr nav kopējas definīcijas par to, ko nozīmē šāda pārējais Eh, tiesiskumu īstenošanu, un tāpēc gribam sazinēties ar jums, jo ir vajadzīgs šāds vadlīnijas. Eiropas Savienībā ir ļoti daudz instrumentu tās rīcībā, kas var palīdzēt veicināt tiesiskumu, cilvēktiesības, miera atjaunošanu pēckonflikta periodos, un stabilitātes instrumentu var izmantot, lai ļoti strauji piešķirt līdzekļus un atbalstīt miera konferences dažādos vidutāju procesos, bet nav pieejama politika par pārējais tiesiskumu. Šīs uzklausīšanas mērķis ir organizēt pirmo viedokļu apmaiņu ar domu par šādas politikas izstrādāšanu, īpaši pievēršoties pārējais tiesiskumam un miera procesa sarunvedēju lomai. Tāpēc šai kontekstā piemērēsīsimies īpaši Menes reģionam. Nu, kā jau teicu, es jūs īsumā iepazīstināju jau ar mūsu ekspertiem un domāju, ka būtu tas pats labākais, ja mēs dotu vispirms dotu vārdu jums, mm, Fadija Labdalas kungs. Pēc tam uzklausīsim Klaudio Kordoni un pēc tam Dēvidu Tolbertu. Savukārt pēc tam došu vārdu ekspertiem, kas ir šeit no ārējā darbības dienesta un arī klātesošiem deputātiem. Speakers to make their first uh, statement. Un tāpēc gribētu visus uh, runātājus iekļauties 8, 8 līdz 10 minūtēs. Un vispirms jums vārds Fadiela Abdalskungs. Thank you, madam. Um... Lielas paldies priekšādātāji. Esmu pagotinots, ka var piedalīties šajā videokonferencē. Ļaujiet man varbūt nākt klējā ar tādu pavisam īsu prezentāciju par to, kas tad ir šī starptautiskā krimināla tiesa un tās juridiskais ietvars, pirms es tālāk pievēršos tālākiem uh, jautājumiem, Startautiskā krimināla tiesa ir neatkarīga juridiska iestāde, ko izveidoja ar Romas eh, līgumu, starptaut, kas ir startautisks līgums, kas tika pieņemts 1998. gada 17. jūlijā, un tas sāka darboties 2002. gada 1. jūlijā. Startautiskā krimināla tiesa ietver 122 dalībvalstis, kas ratificējušas Eh, šo līgumu vai pievienojušās Romas līgumam. Astoņas, eh, šobrīd risinās astoņas izmeklēšanas un astoņas prelimināras izpētes, kas var vai, vai var, varēs vai arī varbūt nenovedīs līdz izmeklēšanai. Tāpat ir bijuši 20 lietas, uz ko, kas liktas tiesnešu priekšā, izdota 25 arestu orderu, no tiem tikai septiņi ir īstenoti, deviņi, deviņas pavēstas savukārt izdotas. Uh, Eh, un visi šie deviņi, eh, es domāju, turētie brīvprātīgi ir ieradušies un stājušies tiesas priekšā. Uh, Ļoti svarīgi uztvērt, ka starptautiskā krimināla tiesa nav ar universālu jurisdikciju. Tas nozīmē, ka šī starptautiskā krimināla tiesma, ja ICC var īstenot savu darbu tikai tad, ja valsts pati ir piekritusi, ka ICC šai valstī ir jurisdikcija, vai nu ratificējot Romas līgumu, vai nākot klajā ar attiecīgu deklarāciju un pieņemot šāda veida. Um, priekšnoteikumu. Vienīgais izņēmums ir tas, kad ANO drošības padomu pieņem rezolūciju saskaņā ar 7. pantu, kas savukārt uzliek konkrētai valstī eh, pienākumu sadarboties ar ICC. Tā tas notika Lībijas gadījumā un arī Darfūras gadījumā Sudānā. Ārkārtīgi svarīgi arī uzsvērt, ka pat šajā gadījumā, kad ANO drošības padomu lūdz uzsākt ICC izmeklēšanu, ICC eh, prokurors tomēr saglabā savu objektivitātu un neatkarību, un viņš vienmēr var arī atteikties šādu izmeklēšanu uzsākt. ICC jurisdikcija saistīta ar eh, trim noziegumu tipiem - genocīds, kara noziegumu un noziegumu pret cilvēci. 2017. gadā var, uzbrukuma noziegums, ja puses to tā lems, arī varēs tikt uzskatīts par to tādu noziegumu, kas tiek uh, izskatīts ICC jurisdikcijā, tātad agresijas noziegums, bet pagaidām tātad tikai kara noziegumu, noziegumu par cilvēks un vanacīts tajos gadījumos, kad e, šāda nozieguma nodarījuma nopietnība attaisno ICC iejaukšanos, kā arī gadījumos, kad nevar īstenot nacionālā līmenī e, prokuratūras darbu un e, izmeklēšanu pret šādu nodarījumu pastrādātājiem. Tas, protams, ir papil svarīgs papildus princips ICC darbai, jo tas, tā, protams, respektē katras valsts suverenitāti. Turklāt tā mudina arī valstis pašas spēcināt savus tiesiskās kapacitātes un šāds noziegums izmeklēt, kad tas iespējams. Tā, lai ICC nekādā gadījumā neaizstātu vietējās tiesas, bet drīzāk darbātos kā papildinošs faktors. Tajos gadījumos, kad valsts iekšienē nav vēlēšanās vai nav kapacitātes šādas eh, prāvas īstenot eh, valsts līmenī. Kā, uz, kā iespējams uzsākt izmeklēšanu ICC? Ir trīs mehānismi, kas to paredz. Viens, kā jau es teicu, ir tad, ja ANO drošības padoma pieprasa, lai tieši šāda izmeklēšana tikto sakta. Vēl viena iespēja ir tāda, ka valsts, kas parakstīs Romas līgumu, lūdz ICC izmeklēšanu uzsākt par noziegumiem, kas par, pastrādā tās jurisdikcijā. Un tā tas ir bijis vairāk kārt. Uh, nu, piemēram, Ugandas gadījumā, Ziloņkaulu krasta gadījumā, Kongo Demokrātiskās republikas gadījumā, arī Malī pavisam nesen un Centrāla Afrikas republikā. Un trešais un pēdējais mehānisms izmeklēšanas un prāvas uzsākšanai ICC jurisdikcijas ietvaros ir e, tas gadījums, kad ICC prokurors uzsāk izmeklēšanu pēc savas iniciatīvas bet tas var notikt tikai un vienīgi attiecībā uz tādiem noziegumiem, kas pastrādāti ICC dalībvalsts teritorijā vai ko pastrādās pilsonis, kas ir ICC dalībvalsts valsts piedarīgais. Tātad ICC nevar iztenot jurisdikciju ārpus uh, savām dalībvalstīm, eh, izņemot eh, to gadījumu, ja ir pieņemta ANO drošības padomas rezolūcija. Ja skatāmies tālāk uz konkrētāk uz to austrumu un Ziemeļāfrikas reģionu, jeb MENA reģionu, tad ICC ir uzsākus izmeklēšanu attiecībā uz Darfūru Sudānā, Pēc tam, kad ANO drošības padomu 2005. gadā pieņēma attiecīgu rezolūciju, tiek izskatīti vairāki gadījumi, vairākas prāvas, viena prāva pret pašreizēju eh, bijušo valsts prezidentu Omāru Alašīru, kurš eh, Albašīru, kas ir mm, apsūdzēts kara noziegumos un noziegumos pret cilvēks, tāpat arī ir prāvas pret bijušo ministru Ahmadu Harunu Tāpat arī, ar, kurš arī tāpat arī pret bijušo aizsardzības ministru Sudāno ab, um, Abdel Rahim Muhamad Huseinu. Ir arī lieta uzsākta pret vienu no uh, partiju līderiem, Abdel, Abdel Bandu, un tāpat arī uh, sacelšanās līderiem pret kuru un pret eh, Abdulu Bandu, piemēram, uzsākt 2013. gadā šo prāvu sākt. Ir uzsākt arī tiesas prāvu pret vēl vienu sacelšanās vadītāju bet šai gadījumā saņēmām informāciju, ka viņš nesen ticis nogalināts un līdz ar to šī lieta, protams, vairs netiek turpināta. Vēl kādas prāvas šobrīd ir ICC eh, ietvaros. Tas saistīts ar Lībiju. Saifs iz, Islams Kadapi un Abdul Elsanusī ir pakļaut izmeklēšanai. Šajā gadījumā prāvas e, derīgums šobrīd tiek apstru, apstrīdēts, tāpēc, ka viņi uzstāja, ka Lībijas ietveros valsts mērogā iespējams abas šīs izmeklēšanas veikt. Pirms, pirmsties izmeklēšanas palāta ir pieņēmusi šo uh, Um, lūgumu no Lībijas varas iestām attiecībā uz Alsenosī kungu, bet ne attiecībā uz Gadafī kungu, ņemot vērā, ka Nacionālā tiesas prāva un kapacitāte eh, ir pārsniegta šajos gadījumos, bet es detaļās varbūt var iemil, ie, iedzināties vēlāk par šiem jautājumiem. ICC prokurors ir norādījis ka viņi šobrīd meklē arī citas iespējas um, ko, uzsākt izmeklēšanu pret biežā Kadafī režīmu pārstāvjiem ārpus Lībijas. Tāpat arī izmeklēt apsūdzības par noziegumiem pret cilvēci, kas pastrādāti um, no bijušo sacēšanās spēku puses. Nu, piemēram, Davergas incidentu vajadzētu izmeklēt kur notika vēršanās pret tumšādainiem afrikāņiem. Tāpēc, ka viņi, nu, tika uztverti kā tādi pro, kādā bija spēki konflikta laikā. Bet redzēsim, cik tālu Lībijas programma virzīsies, lai viņi paši varētu spēcināt savu tiesisko kapacitātu un izmeklēt šādas lietas. Šobrīd preliminārā izpēta notiek um, arī attiecībā uz Menas reģionu saistībā ar incidentu, kas tiek saukts par Nami, Navī Marmara uzbrukumu. Te, runāja, te runa par kuģi, kas reģistrēts Komoru salās. Nu, daudzi no uz kuģi strādājušiem ir turki pēc valsts piedarības. Un viņi eh, devās uz gazas sektoru, un viņiem uzbruka Izraels spēki. Komoru salas ir lūgušas ICC šo incidentu izmeklēt, un ICC prokurors šobrīd veic e, prelimināru izpēti par to, vai šādu lietu un izmeklēšanu uzsākt vai nē. Ir bijušas arī citas šādas prelimināras izpētes, kas nosl... šobrīd jau noslēgušās. Viena šāda par Irāku 2006. gadā. Toreiz prokurors konstatēja, ka nav, nav pietiekam daudz pierādījumu, lai konstatētu uh, ka ir veikti noziegumi pret cilvēci vai genocīds plašos apmēros, eh, tik plašos apmēros, lai iejauktos ICC, nu, tātad nu, šādu noziegumu no valsts puses, jo vienīgais veids, kā ICC var uzņemties jurisdikciju, ir tajos gadījumos, kad noziegums nodara valsts institūcija, tātad valsts spēku pārstāvi valsts um, kar, bruņoto spēku pārstāvjiem. Vēl viens šāds uh, gadījums, ja prelinārā iz, izpēta veikta attiecībā uz Palestīnu. Uh, Palestīnas Nacionālā pašpārvalda pieņēma lēmumu pakļauties ICC jurisdikcijai, bet toreiz jāsaka valstu puse un ANO vēl nebija pieņēmuši lēmumu par to, ka Palestīnas val, pašpārvalde ir ar valsts status saskaņā ar Romas līgumu. Līdz ar to tika pieņemts lēmums, ka ne ICZ ziņā ir lemt par to, vai šī pašvārvalde eh, varētu vai nevarētu saņemt valsts status, un tāpēc arī šī deklarācija eh, nevarēja nevarēja, šo deklarāciju nevarēja pieņemt, jo nevarēja, nevarēja pārliecināties par to, vai to ir iesniegusi valsts kā institūcija, jeb nē. ICC un MENA reģions ir cieši saistīti. Tikai četras, tomēr tikai četras darābu valstis ir ICC dalību valstis. Šis reģions ir nepietiekami pārstāvēts ICC struktūrā, un tāpēc esam centušies arī sniegt informāciju šiem reģiem rīkos, rīkojuši dažādi veidi diplomātiskas konferences, kā piemēram Katārā 2010. gadā, Tunisijā 2011. gadā, kur ietveros eh, gan valstu pārstāvi, gan NVO, gan arī sabiedrības pārstāvi eh, izteikušies. Tāpat eh, esam rīkoši arī informācijas kampaņas un pasākumus sadarbojoties ar tiesnešiem, ar juristiem Marokā, Ēģiptē, Tunisijā. un plānojam to darīt arī tālāk. Jo vēlamies, lai tiktu paplašināta izpratne par to, ko nozīmē ICC, ko tā var darīt, lai to uh, tiesu kopienas pārstāvis uzzina un lai tādā veidā mēs varētu veidot dažādu veidu ilgtermiņu partnerības, kas varētu būt saistīts arī ar akadēmiskajām aprindām. Un, attiecīgi, varētu pieņemt arī darba spēkus no šīm valstīm. Uh, Un noslēgumā pāris piezīmes, kas saistīts ar manu darbību Tunisijā un Marokā. Tunisijā pēc revolūcijas ir bijušas ļoti plašas diskusijas par pārējais tiesiskumu un es esmu ticis uzaicināts uz vairāk kārt šai kontekstā runāt par pārējais periodu taisniskumu. Tā visa rezultātā varēja konstatēt, ka tunisiešiem šie, šī koncepcija ārkārtīgi interesē, tāpat arī Marokā, un viņi vēlas ICC standartus ieviest arī savās valstīs, parakstoties zem Romas līguma noteikumiem tieši šī pārējais perioda tiesiskuma laikā, īpaši attiecībā uz eh, kompensāciju upuriem un upuru tiesībām līdzdarboties Eh, un netapt izslēgtiem no tiesiskuma mehānismiem. Tāpat arī izstrādāt modeli, kas jau ietver augstākos eh, godīguma trans, eh, standarts attiecībā uz tiesas prāvām, un tad lūk šādu modeli varētu tālāk izveidot un piemā, pielāgot arī nacionālajām vajadzībām un noteikumiem. Jāsaka, tas bija tāds ārkārtīgi interesants elements tieši šīm valstīm. Valstīm, protams, ir ļoti atšķirīgs pieredze šai ziņā. Tunisijā, piemēram, viņi jau ir pie, pievienojušies Romas eh, līgumam, tagad cenšas nacionālajā juridiskajā sistēmā iestrādāt tās elementus, Mārukā savukārt. Viņi vēlas darīt otrādi, viņi vēlas vispirms iestrādāt Uh, standartus savā tiesiskajā sistēmā, bet šobrīd pie tā strādā juristi un uh, likumdevēji, cenšoties saskaņot savas uh, juridiskās sistēmas, pirms tiek apsvērt iespēja pievienoties Romas līgumam. Visā šai kontekstā sanāksmu laikā uh, Menas reģionā, vai arī tad, kad saņemam ICC apmeklētājus, uh, no juristu un akadēmiķu aprindām no šī reģiona. Vienmēr ir ļoti interesanti apmainīties ar viedokļiem. Mēs vienmēr esam mudinājuši šādus apmeklējumus organizēt pēc iespējas biežāk, īstenot dažādu veidu stažēšanās iespējas, lai savstarpēji izpratni veicinātu, lai veidot sadarbības tīklus un lai izplatītu pareizu informāciju, jo šobrīd pastāv ļoti daudz maldinošu informācijas un nesapratnes par to. Nu, ar to varbūt es arī savu uzstāšanos beigšu, bet, ja jums ir kādi jautājumi, tad droši varēsim atbildēt, variet uz uzdot atbildēšu pēc tam. We go to Libya and hear from Claudio Cordone from the UN um, uh, Director of Human Rights, Transitional Justice and Rule of Law Division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 vajadzētu šobrīd rīkoties citādi. Nebūtu pareizi teikt, ka Lībija ir tādā pozīcijā, ka tā var noturēt tiesiskus un taisnas tiesas procesus. Nu, ir dota tāda kā uzticības balsojuma par vienu vai diviem vai trījiem uh, apsūdzētajiem, bet ir arī tādas būtiskas reformas, kas jāveic. Nu, piemēram, militārā jurisdikcija pār pilsoņiem, pilsoniskiem iedzīvotiem nevarētu, nevarētu tikt pieļauta. Uh, Tāpat arī ir bijušas nelielas reformas, kas paredzēts, lai veicinātu tiesu iestāžu neatkarību. Nu, protams, ir nu, pat izsludināta pirmā lielā prāva bijušā režīma pārstāvi pret pārstāvi, kam jāsākas turpmākajās pāris nedēļās. Tagad runājot par citiem pārējais eh, tiesiskuma elementiem. Uh, Mums ir diezgan labs eh, tiesība akts likums izstrādāts. Klaudija saka, priekšsēdētāji, vai varētu būt divu minūšu pārtraukumu, jo pašlaik attēlu un eh, skaņu nav iespējams eh, sinhronizēt.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 hear ah. connected now. Okay, Claudia. Ah, can you hear me again? Now we can see you and we can hear you. Tagad mēs jūs redzam un dzirdam, un jūs teicāt, ka ir izveidoti labi pārējas likumi. Jā, likums tiešām ir labs. Tas, ka nav formāli pieņemts, nu, es nestāstīšu par Lībijas uh, likumdošanas sistēmu. Uh, Bet pamatelementi, ko es vēlējos uzsvērt, ir e, tā tad labas, labi priekšnoteikumi, normas, e, piemēram, tā saucamā patiesības komiteja, kas atspoguļo notikumus tā, kā tie ir notikuši gan pagātnē, gan tagad. E, te nav tik daudz runa par šo vardarbību, kas notika konflikta laikā, bet Diemžēl mums ir ļoti slikta skaņas kvalitāte. Nevaram turpināt tulkot. Tad ir jautājums arī par pārvietotajām personām. Tātad te mēs runājam par tavērgas tumšādēniem lībiešiem. Tā ir pilsēta, kas tiek uzskatīta par. Uh, Gaddafi forces basically launched their uh, attacks from this town as a, as a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 Thank you. Thank you. Uh... Paldies. Un pirms mēs sākam uzdot jums jautājumus, es vēlētos tagad dot vārdu Heninga kungam no ārējās darbības dienesta. Viņš strādā konfliktu novēršanas jomā un uh, starpniecības jomā. Un. Pastis. Mr. Henning. Un Albenkungs pēc tam. Jā, sveicināti visi. Es domāju, ka varbūt būtu labāk, eh, lai sāktu kolēģi no pārējas tiesiskuma jomas, bet eh, es arī esmu priecīgs, ka varu šeit eh, uzstāties, un arī mūsu vidutāja darbs ir saistīts ar Uh, pāreiz tiesiskumu. Man ir prieks būt parlamentā, jo um, mediācijas uh, komanda, kurā es strādāju, to finansē, un tā ir tikusi izveidota pateicoties Eiropas parlamenta pilotu projektam 2011. Uh, līdz 2012. gadā. Uh, pēc pieņemtā mediācijas koncepta par to, kā Eiropas Savienība sniedz eh, mediācijas atbalstu. Es vēlētos teikt dažus vārdus, eh, lai nedaudz ieskicētu to, ko mēs darām, kā mēs eh, šo te mediāciju veicam. Es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka es pat par sevi, pat par sevi ir uh, miera projekts un eh, par to liecina arī Nobeļa prēmija, bet es ir darbojusies kā uh, mediācijas veicējs daudzās, uh, daudzos konfliktos. Bet, protams, tā nav tāda globāla mediācijas mandāta kā apvienotajām nācijām, taču, jebkurā gadījumā, mēs spēlējam ļoti labu uh, tādu papildinošu lomu mediācijas procesos. Ārējās darbības dienesta komanda tika izveidota 2011. gadā, pateicoties pilotu projektam, kur pavisam, mēs esam pavisam neliela komanda, uh, un mēs strādājam kā divi nodaļā. ADD mums ir pieci darbinieki, un mēs sadalām savu darbu e, četrās tādās, četros galvenajos darba virzienos. Galvenais e, virziens ir operatīvais atbalsts, respektīvi mēs cenšamies palīdzēt mūsu kolēģiem, mūsēs kolēģiem, kuriem ir šī te mediācijas loma sākot no visaugstākā līmeņa Eh, Katrīna Aštona ir eh, iesaistīta visaugstākajā līmenī, tālāk arī misiju vadītāji, nacionāla delegācija vadītāji, tātad visdažādākie cilvēki, kas piedalās mediācijas procesā. Tālāk mēs veidojam, mēs strādājam pie kapacitātes celšanas eh, ES darbiniekiem, papildinot viņu zināšanas par mediācijas procesiem un uzlabojot viņu iemaņas. Un varētu šķist, ka ES mediācija ir kaut kas jauns. Eh, nē, tas tā nav. Eh, ar to mēs esam nodarbojušies jau pietiekami sen. Tad mēs strādājam arī eh, sadarbībā ar citām organizācijām, ar ANO arī ar pilsonisko sabiedrību mums ir e, ciešas e, sadarbība ar organizācijām, kuras finansē Eiropas Savienības finansēšanas instrumenti. E, kas attiecas uz zināšanu pārvaldību, tad mēs nesen esam nāk, izstrādājuši virkni faktu lapu par galvenajām tēmām vai tematiem, kas tiek izskatīti parasti mediācijās. Eh, šķiet, ka tie ir seši pēc skaita. Tur ir izklāstīti uh, pamatprincipi katrā atsevišķā tēmā, un eh, šeit ir izklāstīti galvenie aspekti, kas jāņem vērā mediācijas veicējiem. Un tālāk mēs esam pieņēmuši tādu noteiktu dokumentu par pārējais taisnīgumu vai pārējais tiesiskumu uh, mediācijas procesā, un tā nav oficiālā ES mediācijas politika, bet tā parāda, kādā veidā ES dažādos līmeņos iestā, iesaistās mediācijas procesos. Varbūt es varētu minēt dažus uh, piemērus. Es parasti darbojos piecos uh, dažādos līmeņos, un šīs faktu lapas ļoti uzskatām parāda uh, ka ir atsevišķi gadījumi, kur mēs esam vadošie veicinātāji dialogos. Piemēram, Goma procesā uh, par uh, noziegumiem, par genocīdu noziegumiem, kur mēs piedalāmies mediācijas uh, dialogā Lielo ezeru procesā. Un uh, Daļa no mūsu mediācijā iekļautiem jautājumiem runā arī par eh, pārējais tiesiskuma aspektiem un eh, cilvēku tiesību aspektiem dialogā. Tālāk mēs strādājam arī pie mediācijas sviru izmantošanas. Piemēram, Eiropas padome to ir izmantojusi eh, sarunās ar Kolumbijas valdību par tiesību aktu pieņemšanu, kas respektētu noteikti startautiskās saistības. Tā kā, protams, tā ir tāda vērtīga organizācija, kas seko starptautisko normu un standārtu ievērošanai. Mēs atbalstam mediāciju un dialogus, cenšamies atbalstīt arī miera procesu, sniedzot eh, tehnisku tulkos, speciālistus mediācijas jautājumos un pārējais tiesiskumā. Un arī stabilitātes instrumentam mēs es, caur stabilitātes instrumentu esam uh, piedāvājuši finansējumu dažādiem projektiem. Nu, tik tālu var būt tāds īs ieskats tajā, kā mēs ar uh, mediāciju strādājam, strādājam ar pārējais taisnīgumu. Paldies, Hogunkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos no savas puses uh, pateikties par šo prezentāciju un uh, par, gribētu parunāt par pārējas tieslietu sistēmas aspektu šajās debatēs. Kā jau jūs norādījāt savos ievadvārdos, Eiropas Savienība ir apņēmusies 2014. gadā izveidot Eiropas Savienības politiku par pārējas tiesībām. Uh, un zināmā veidā tas varētu radīt iespēju, ka pašlaik Eiropas Savienība nedarbojas pārējais tiesību jomā. Es vēlētos vēlreiz apsveikt Tomasu par viņa prezentāciju un gribētu uzskaitīt vairākus piemērus, kas parāda, ka Eiropas Savienība ir iesaistījusies šo jautājumu risināšanā. Es vēlētos atgādināt, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis atbalsta ANO īpašo pārstāvi eh, tiesību uh, taisnīguma un garantiju īstenošanā un e, nodrošināšanā, lai e, netaisnība neatkārtotos. Šis mandāts ir salīdzinoši jauns, bet visas 28 Eiropas Savienības dalība valstis ir parakstījušas rezolūciju, kas izveido šo mandātu. Bez tam Eiropas ārējās darbības dienas ir uzsācis ciešu sadarbību ar Pablo de Grēfu, kurš pašlaik ir ieguvis šo mandātu, un ar viņa biroju. Uh, Piemēram, to ļoti labi ilustrē eh, viedokļu apmaiņa mm, padomes Kohom darba grupā, kas eh, darbojas ar demokrātijas jautājumiem, un pēdējā sanāksme bija eh, šī gada septembrī. Tāpat arī gribētu atgādināt par Eiropas Savienības tīklu, kur darbojas arī sieviešu tiesību aizstāvji, un kur mēs arī uzsvērām pārējas tiesību jomu. Eiropas Savienība arī ir iesaistījusies pēdējās debatēs ANO drošības padomē 28. Eh, oktobrī, kur arī bija runa par sieviešu lomu pārējas tiesību jautājumos. Pārējas tiesību uh, Tēmats tagad ir iekļauts arī mūsu regulārajās eh, darbinieku apmācībās Eiropas ārējās darbības dienestā, un īstenībā nākamā šīs mācības notiks tieši rīt, un tā ir daļa no mūsu vispārējās mācību politikas. Lielākajai daļai no jums noteikti ir skaidrs, ka uh, Mums ir pavisam skaidra politika attiecībā uz starptautisko kriminālu tiesu. To arī uzsvēra pirmais runātājs. Bet ir skaidrs, ka tas ir viens no tādiem globālākajiem pīlāriem pārējais tiesību jomā. Te tiek likts uzsvars uz smagākajiem noziegumiem un arī ir ieviests eh, tiesas, tiesas mehānisms, kas palīdz mums risināt šos jautājumus. Uh, Pārējas tiesību uh, aspekts tiek skatīts arī atsevišķos dokumentos attiecībās konkrētām valstīm. Piemēram, Eiropas Savienības uh, krīzes risināšanas jautājumi, pakotne, kas arī ietver nepieciešamību pēc pārējas tiesībām. Tas arī ir ietverts dažādos mehānismus, tā skaitā te ir runa arī par konstitūcijas reformu. Tāpat arī Eiropas Savienības NVO uh, politikas fórums noteikti arī ietvers pārējais tiesību jautājumus. Uzskatu, ka tas ļoti labi parāda, ka Eiropas Savienība jau tagad aktīvi iesaistās pārējais tiesību jautājumu risināšanā. Bet, protams, varētu darīt vēl vairāk, un arī ir jādara vairāk. Tieši tāpēc mēs esam nu, apņēmušies izveidot vispārēju politiku 2014. gada laikā. Mūsu mērķis ir izveidot vispārēju visaptverošu politisku dokumentu, bet, protams, kā norādīja iepriekšēja runātāja, būs jāņem vērā jautājumi, kas ir specifiski katrai valstī. Protams, esam sākuši apkopot eh, sākotnējās idejas, tieši tāpēc šīs diskusijas nāk īstajā laikā. Mēs turpinām mūsu uh, Uh, iekšējās diskusijas, tas notiks līdz šī gada beigām, un pēc tam mēs veiksim vajadzīgos soļus, lai uzsāktu vispārīgāku konsultāciju procesu. Tieši tāpēc mēs ar prieku turpinām šo dialogu. Paldies! Tad, kad uh, Briselē bija ieradies Pablo de Grefs, viņš uh, savās diskusijās ar mums uzsvēra, ka Eiropas Savienība atbalsta pārējas tiesības ļoti dažādos veidos, bet tā ir nav koordinētas politikas šajos jautājumos. Varbūt mums, kā parlamentāriešiem, sasaukuma beigās, iespējams, tagad tas ir par vēlu, iespējams, ka kolēģiem nākamajā sasaukumā vajadzētu padomāt par to, kā apkopot šos jautājumus, kā padarīt tos konceptuālākus Tādā gadījumā mums būtu labāks pārskats par šo situāciju, un mēs varētu arī vairāk uzspiest uz šo jautājumu ieviešanu. Pie mums ir ieradosies arī Petra Kaglstramna no uh, Many thanks, ma Defko ģenerāldirektorāta. Varbūt jums arī ir kas sakāms. Uh, Liels paldies, eh, priekšādātāji! Kā jau, runāja, kā jau izteicās iepriekšējā runātāji, Eiropas Savienībā patiešām nav visaptvarošas politikas pāris tiesību jautājumos, bet neskatoties uz to, mums ir dažādas aktivitātes, kas uh, turpinās, un es varētu papildināt uh, eh, iepriekšējā runātāja teikto. Pārēj tiesības nav kaut kāds jauns tiesību veids, te ir runa par to, kā nodrošināt taisnīgumu pārējas procesā. Uh, no konflikta uz mieru un stabilitāti. No vienas puses te ir runa par palīdzības sniegšanu upuriem un arī kompensācijas, varbūt simboliskas kompensācijas sniegšanu upuriem, jo īpaši te ir runa par viegli ievainojumām grupām. Te patiešām ir runa par to, ka eh, taisnīgums tiek nodrošināts sievietēm, bērniem, vietējiem iedzīvotājiem un arī tādām viegli ievainojumām cilvēku grupām. Tāpat arī notiek uh, tiesiskuma stiprināšana un dažādu iestāžu un organizāciju stiprināšana šajā jomā. Tieši šeit arī Eiropas komisija un Eiropas Savienība veic visvairāk, jo tā darbojas dažādās pasaules valstīs, nodrošinot uh, tiesiskumu. Uh, Mums ir dažādi sadarbības instrumenti, tematis, tematiski instrumenti, mm, kur mēs mēģinam stiprināt stabilitāti, tāpat arī demokrātijas un cilvēktiesību instruments, kas katrs darbojas savā konkrētajā jomā. Protams, mūsu rezultāti šādās valstīs nodrošinot taisnīgumu pēc konflikta situācijās ir saistīti arī ar attīstības veicināšanu un miera un stabilitātes veicināšanu. Uh, un mums kā Eiropas Savienībai ir jāpapildina finanšu instrumenti ar dažādiem citiem rīkiem, piemēram, ar diplomātiskiem rīkiem, eh, kā misijām un arī daudziem citiem eh, instrumentiem. Ja ir runa par mm, īpašām pārējas tiesību programmām, Eiropas Savienībai jau ir vairāki piemēri, kā tā ir uh, atbalstījusi eh, šādus eh, jautājumus, piemēram, stabilitātes instruments Kolumbijā, kur esam snieguši vardarbībā cietušiem upuriem palīdzību. Tāpat arī sniedzam vadlīnijas mūsu darbiniekiem, kas strādā delegācijās visā pasaulē. Šeit ar, sadarbojamies ar Eiropas ārējās darbības dienestu, kur izmantojam komplementarity toolkit. Mēs šeit mēģinam ieviest eh, gan startautisko, gan arī kopienu uh, tiesību kopumu. Tātad te ir runa par delegāciju uh, iepazīstināšanu ar rīkiem, ko mēs izdo, izmantojam ikdienā. Te ir runa arī par nesodāmības apkarošanu un par tiesiskuma veicināšanu. Šīs atbalsta programmas arī sniedz uh, ļoti skaidrs norādījumus delegāciju darbiniekiem, ļaujot viņiem saprast, kādas problēmas ir jāmeklē, kādi ir svarīgākie jautājumi, kas ir jāatrisina, lai rīcība šajās jomās būtu efektīvāka. Paldies! Vai ir vēl kādi jautājumi vai uh, izteikumi? Labi. Demesmekis kungs, lūdzu. Jā, paldies. Manā galvā iešāvās jautājums, ko es vēlētos uzdot Tolbert kungam. Bet tiešām ļoti interesanti dzirdēt par taisnīgumu komisiju darbu. Tas ir kā papildu pīlārs, kā jūs skaidrojāt, kā risināt uh, pagātnes jautājumus un kā tikt galā ar pagātni konflikta situācijās. Tāpat arī tas palīdz identificēt noziedzības tendences un tā tālāk. Dažos gadījumos, un es ļoti skaidri zinu, ka Dienvidāfrikas gadījumā tam līdzi nāca arī amnestijas piešķiršana. ņemot vērā milzīgos apmērus, kādā, kādos notika cilvēktiesību pārkāpumi. Eh, to var salīdzināt arī ar Kongo Demokrātisko republiku un ar Sīriju. Vai jūs nedomājat, ka šāda amnestijas piešķiršana papildus taisnīguma patiesības eh, komisiju darbam eh, nerunā pretrunā taisnīguma principam? Labi, paldies. Varbūt mēs varētu apkopot eh, jautājumus. Man ir kāds jautājums, ko ir uzdevis kolēģis, kurš nav klāt, un te ir runa par miera procesu Kolumbijā. Jūs to pieminējāt, bet šis jautājums attiecas arī uz starptautisko kriminālu tiesu, pat ja jūs liekat uzsveru uz mēnesi reģionu. Starptautiskā krimināla tiesa ir paudusi bažas par uh, taisnīgumu ekstrajudiciālās nāvisoda izpildēs, tāpēc, ka trūkst soda, nav piespriests sods mm, komandu ķēdē. Tāpat arī uh, Startautiskā krimināla tiesa ir paudusi bažas par taisnīgumu trūkumu uh, seksuālās vardarbības lietās uh, un šajā miera procesā Kolumbijā, kas vēl ar vien turpinās. Kādas būtu tiesas rekomendācijas, lai uh, koriģētu šos jautājumus. Man ir jautājums par Lībiju. Klaudio Kordonī teica, ka valdība eh, nav uzņēmusies atbildību pie varas ir eh, bruņot, bruņotais spēki. Ana Gomesa, kas ir referente parlamentā par šiem jautājumiem, viņa uh, katru reizi to atkārto ārlietu komitejā. Es pati pagājušo gadu viesojos Tripolē, un arī to laika pie varas bija bruņoties spēku, un ne, ne, ne, neviens cits uh, neuzņēmās atbildību par šo situāciju. Vai ir panāks kāds progress, vai arī situācija pasliktinās? Vai jūs redzat iespēju, kā jūs varētu ietekmēt šo situāciju, kā nodrošināt, lai valdība būtu pie varas, pa īstam? Jūs arī atsaucāties uz Tavargas jautājumu. Te ir runa par iekšēji pārvietētiem cilvēkiem. Jūs teicāt, ka jūs strādājat pie situācijas uzlabošanas, lai nodrošinātu, ka uh, uzvarētāja puse nekavētos ar, uh, ar izcinājumu. Nometnē, ko mēs apmeklējām, situācija nebija pat labākā. Tolaik cilvēki nevarēja atgriezties savās pilsētās, vai tagad tas ir iespējams? Un tagad El Abadalas kungs, jūs atsaucāties uz Saf al-Aslām lietu. Cik tālu es saprotu, ir starptautiskās krimināla tiesas orderis, lai nodotu viņu uh, apcietinājumā Hāgā. Vai arī šeit ir panākts progress? Šķiet, ka pašlaik valsts nav tādā situācijā, ka tā varētu nodrošināt taisnīgu tiesu. Šķiet, ka tie būtu visi jautājumi, un tagad atkal Davidam Tolbertam. Ņemot vērā to, ka dažādas Eiropas Savienības institūcijas ir veikušas darbu, vai jums būtu konkrētas rekomendācijas ne konkrēti par katru valsti, bet par to, kā varētu uh, šo darbu padarīt intensīvāku vai arī to uzlabot. Tagad varbūt mēs varētu sākt ar Klaudio Kordoni, jo pirmajā kārtā jūs bijāt pēdējais, kas izteicās. Uh, on, uh, uh, Paldies! Runājot par to, kas tad kontrolē Lībiju un kur šī situācija virzās. Uh, Ir ārkārtīgi grūti šobrīd situāciju paredzēt. Nu, pilnīgi noteikti situācija neuzlabojas. Jūs droši vien zināt, ka šīs iepriekšējās e, naftas instalācijas šobrīd kontrolē bruņot grupējumi dažādā sadalījumā. Un arī visi šie aizturētie un aizturēšanas procesi norisinās ļoti patvaļīgi un to, ko tieši grupējumi. Jāsaka, neesam nonākuši pie tādas situācijas, kur e, ir neizbēgams pilsoņu karš, nē. Bet arī, e, nu, ha, un arī hauss vēl nav pilnībā neizbēgams, bet tā, tā šī iespēja, protams, kļūst arvien lielāka. Zināmā valdā valdība e, pastāvēt. Pastāv ir tādi grupējumi, kas mēģina kaut ko darīt, vēl pastāv iespēja situāciju sakārtot. Metafora, ko es izmantot, ir tāda, ka mēs nezinām, kur šis Lībijas kuģis dodas. Bet pagaidām, ja mums izdosies uz šī kuģa klāja radīt kaut kādu kārtību, kamēr tas vēl vispār negrims dibināt, tikmēr eh, vēl, tas vēl ir labi. Un tas ir vienīgais arī, ko šobrīd varam darīt. Mums, protams, jāmeklē politisks risinājums. Tas ir vienīgais iespējams risinājums - debates un, un kompromises starp pusēm. Un tikai lībieši paši var pie tā nonākt runāju ar premjerministru, un viņš runāja par iespējamu ārvalstu iejaukšanos un intervenciju, bet mēs jau labi zinām, ka tā nav realistiska iespēja. Un tāpēc lībiešu pašu rokās šobrīd ir rīkoties. Nu, labās ziņas ir tādas, ka ir ļoti daudz pilsoniskās sabiedrības pārstāvi cilvēku, kam nepatīk tas, kas valstī norisinās. Bet jāsaka, šobrīd jāpie varas joprojām ir ieroči. Par konkrētām speci lietām runājot, taisnīga tiesa uh, un tā tālāk. Ko gribēju pateikt? ir iespējams, joprojām iespējams, ka Lībija var noturēt taisnu tiesu. Negribu šādu iespēju izslēgt, es tikai gribu teikt, ka jautājums uh, ir jāuzdod, bet gal galā tas lakmus tas būs tas brīdis, kad šāda tiesas prāv tiešām arī norisināsies. Nu, ir tādas optimismu viesošas lietas, piemēram, tas fakts, ka Lībija ir gan ilgu laiku veltījusi, lai apkopotu apsūdzības prāvai, kas tūlīt aizsāksies. But they didn't do that. Uh, the judiciary, you have judges that individually tiesas sistēmā ir tādi tiesneši, kas individuāli varbūt arī varētu izturēties taisnīgi. Tāpat arī bija vairāki piemēri, kad bijušā režīma pārstāvi ir attaisnoti citu prāvu ietvaros. Viņi gan nav bijuši tik svarīgi personāži kā tie, kas, pret kuriem prāvas tiek īstenotas šobrīd. Tāpēc es negribu izslēgt iespēju, ka var norisināties taisna tiesa. Kas, iet uz, kas attiec uz Saifi al-Islamu, vai ka viņa tiesprā varētu nodot Hāgai, nu es domāju, ka politiski E, excuse me, Claudio, just uh, we can't hear you and we have to fix this. Is it? Mums atkal bija problēmas ar dzirdamību, mēs centīsimies to sakārtot. Vai es varētu kādu vēstu no tehniķa redzēt? Vai jūs varētu vēl vienreiz uh, turpināt? Man šķiet, ka pazaudējām jūs tajā brīdī, kad jūs runājāt par iespēju Saifāla islāmu un nodot Hāgai. Nav jau nekāds noslēpums, ka politiski būtu gandrīz neiespējami Lībijas valdībai pieņemt to, ka Saifs Alifams vai kāds cits tiek nodots ICC. Bet labā ziņas arī šeit ir tādas, ka līdz pat šim brīdim Lībija ir sadarbojusies ar ICC Tāpat arī vienmēr uzsveram, cik ļoti svarīgi ir, lai Lībija īstenot savas starptautiskās saistības, kas iestar, ies, ietver arī sadarbību ar ICC. Nu, katrā ziņā process vēl nav noslēdzies. Gan Sanusī, gan Alīslama gadījumi, šo lietas ir apelācijas procesā, un tātad galavāts vēl nav saņemts. Nu, var, līdz ar to vēl pastāv iespēja, ka tas būs iespējams, bet šobrīd tas neizskatās īpaši reāli. Bet varbūt tomēr varētu būt tā, ka Al-Islām, Saifs Al-Islams varētu tikt nodots eh, tiesai. Viņš jāsaka, gan nav fiziski Tripolē, bet, nu, nav vēl lēmums pieņemts. Bet es negribētu radīt tādu iespēju, iespēju ka nav ie, pilnībā iespējama taisna tiesa Lībijā. Nē, es domāju, ka tāda iespēja tomēr joprojām pastāv nesoties uz visām grūtībām. Un pēdējais punkts, ko jūs pieminējāt par tavērgu. Šobrīd nav iespējams šajā nometnē dzīvojošiem atgriezties pilsētā. Jo drošības situācija to šobrīd neatļauj. Risinājums, protams, būs pārējais tiesiskuma procesa ziņā. Mums ir vajadzīga tālāk izmeklēšana Un tas, protams, būs viens no pirmajiem uzdevumiem, kas būs jāveic šeit tās augtajai patiesības komitejai. Viņiem jāsacina, kas pastrādājas noziegums, kādos apmēros, kas jā, jāsauc tiesas priekšā. Un, protams, viņiem būs jāatzīst arī tas fakts, ka šie cilvēki ir nepatiesi cietuši, ka viņi kolektīvi sodīti. Un tad uz šādiem pamatiem var pāriet tālāk pie politiska risinājuma, kas ļautu situāciju uzlabot. Un tas ir svarīgi arī šajā kontekstā atcerēties, lai Eiropas Savienība un citu uzstāj uz to, ka tavargas jautājums ir jāskata kopsumā. Tāpat laikā tur, protams, ir arī humanās palīdzības problēma, ir jāpārliecinās, lai kur viņš šobrīd neatrastos, lai viņiem būtu iespēja dzīvot cilvēku cieņas eh, atbilstīgos apstākļos jo viņi tiešām aplēkuma laikā cieta ļoti smagi. Uh, ir jāveic konkrēta izmeklēšana par aplenkuma laiku. Bet, nu, diemžēl šis preces, process vēl nav aizsācies. Bet, nu, tikai tādā veidā var pārliecināties, ka šie cilvēki droši e, var atgriezties savā pilsētā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk došu vārdu Davidam Tolbertam. Yes, I think there were a couple of questions uh, directed to me. Jā, šķiet, ka pāris jautājumi tika uzdot arī tieši man pirmam katam par patiesības komitejiem, ir īpaši Dienvidā Afrikā, kuras darbi, darbā bija iekļauta piepildās eh, noteikums par amnestiju un godīgām liecībām. Ir vairāk kā 20 komitejas eh, darbu veikušas, un vienīgā, kas šāda amnestija nodrostīja, bija Dienvidāfrikā. Starptautiskie tiesību akti uh, un standarti ir pavirzījušies uz priekšu pēdējos 25 gados. Kad tas bija, un šī komiteja darbojas pirms 25 gadiem. Nu, skaidrs, ka runājot par cilvēku noziegumi pret cilvēci, eh, genocīdu un tā tālāk amnestija ir aizliegta ar starptautiskiem tiesību aktiem. Nu, pirmām kārtām šobrīd, nu pat ir jau bijis daudz vairāk pieredzes pēdējos 25 gados un tādas kļūdas vairs neatkārtosies. Otrām kārtām arī tiesību akti, likumi ir mainījušies starptautiskā mērogā. Un starptautiskā sabiedrība ir ļoti skaidri un gaiši pateikusi, ka amnestija šāda veida e, nozieguma pastrādītājiem nevar tikt piešķirta. Un ja mēs tā faktiski, faktuāli skatāmies uz šīm patiesības komitejām, tad šajos 40 izmeklēšanas procesos šīs komitejas patiešām ir darbojušās ļoti labi, īstenojuši kriminālu vajāšanu, atklājušas eh, pierādījumus, identificējušas lieciniekus. Un ir radušies arī tādi zināmi darbības eh, ieradumi, un parasti nepietiek politiskās telpas un tiesiskās telpas. Uh, un tāpēc šādas komitejas jāveido burtiski turpmākajās dienās pēc eh, konfliktu situācijām. Eh, vēl nav pietiekami spēcīgas tiesu iestādes, un tāpēc šādas eh, patiesības komitejas ir ļoti svarīgas. Tās darbojas kopā ar izmeklēšanas komitejām. Un redzam, kā nu, tālāk tad tiek attīstīti likumi, gūti pierādījumi. Tiešām darbs ir atbilstīgs. Tās sadarbojas ar prokuratūrām, izmeklēšanām un tam līdzīgi. Es domāju, ka Dienvidāfrikas pieredzes dēļ uh, rodas sajūta, ka varbūt arī citur šī pārējais tiesvedība, ja tiesiskums ir tāds neobligāts, nē. Tā nav. Krimināla tiesības ir šī tiesiskuma pašos pamatos, tāds pamatelements. Tas ir tas, kas virs situācijas priekš, un no manas perspektīvas raugoties. Uh, starptautiskās krimināltiesības eh, jautājums. Es biju Dienvidslāvijas tribunālā galvenais prokurors. Varu teikt, ka pavadīju 10-15 gadus savas karjeras laikā strādājot pie starptautiskās krimināltiesas izveidas un starptautisku tribunālu atskaitīšanās vajadzību dēļ izveidas. Un tāpēc var teikt, ka krimināltiesības pilnīgi noteikti ir svarīgs elements, tātad attieši saukšana pie kārtības krimināla lietu gadījumos. Un tālāk otrais jautājums. Nu, pāris vārdos vēl par Kolumbiju. Tieši tā kā mans kolēģis no ICC par to jau izteicās, arī es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs process. ICTJ saņem ļoti daudz palīdzību šai ziņā, ļaujot prioritizēt, kuras eh, prāvas ir svarīgākas, kā veidot šīs patiesības komitejas un tā tālāk. Pāris īsos vārdos tad priekšādātāji Par jūsu jautājumu es gribu uzsvērt, ka Eiropas Savienība dara ārkārtīgi daudz, un ārējās darbības dienesta nozīme nevar noliegt. Jūsu kolēģi un komisija jau to norādīja. Te ir tāda papildus iedarbība. Esam noturējuši virknes sanāksmes, tā savstarpēji papildina mūsu organizācijas un Eiropas komisijas darbu. Un kā jau tika atzīmēts, Eiropas komisija ir arī piešķīrusi būtisku finansiālu atbalstu mūsu darbam ICTJ, tāpēc es domāju, ka ļoti daudz, kas virzās uz priekšu tieši pateicoties ES, un es gribu uzsvērt to, uh, domāju arī, ka tomēr būtu svarīgi izstrādāt tādu politiku, kas skaidru un gaišu paredzētu politisku atbalstu eh, pārējais procesa tiesiskumam, pārējais periodu tiesiskumam uz vietas. Tas būtu svarīgs starptautisks signāls un vienlaicīgi palīdzīgi, eh, palīdzīgi signāls procesiem uz vietas. Turklāt šāda veida turpinoša atbilstība no attīst, attīstības politikas puses raugoties palīdzētu to visu ielikt atbilstīgā ietvarā, nosūtīt pareizo vēstījumu. Un turklāt gribu arī norādīt, norādīt, un priekšsādātā jūs par to runājāt iepriekš, uz ģenerālsekretāra ziņojumu par uh, tiesiskumu un pārējais perioda tiesvedību, ka šis jautā, šī jautājuma iekļaušana darba kārtībā eh, ir aktuāla ne tikai šeit, bet arī attiecībā uz visām miera uzturēšanas misijām, un tam pilnīgi noteikti tāda galvanizējoša ietekme. Es domāju, ka šāda politika uh, palīdzēs virzīt uz priekšu procesu daudzos un dažādos līmeņos. Negribu te pārāk tērēt jūs vērtīgo laiku, iedziļinoties tajā tālāk, bet pilnīgi noteikti esam gatavi dot savu ieguldījumu politikas izstrādē, ja jūs to vēlētos. Paldies, turpin priekšādātāji. Nu, un tad beidzot Elab Dalskungs, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Kas attiec uz abiem šiem jautājumiem, tātad Kolumbija un. Uh, Saifi al-Islam un sanu, al-Sanusī lietu un par šo sastarpējumo papildināmību runājot, šeit nav nekādas tādas vieglas atbildes arī attiecībā uz Kolumbīnai. Vairāk kārt jau esmu uzsvērs, ka prokurors pie tā strādā daudzus gadus roku rokā ar Kolumbijas varas iestādēm, lai pavirzīt uz priekšu to, ko mēs saucam par iepriekšēju izpēti, ja prelimināru izpēti, respektīvi izvērtējumu par to, vai ICC vajadzētu uzsākt oficiālu izmeklēšanu par notikumiem Kolumbijā. Iemesls, kāpēc šai izpētē vajadzēs tik daudz laika, ir tas, ka ICC vēlas tomēr pārbaudīt to, kā valstī pašā uz priekšu virzās tiesvedību reformas un reformas citās jomās bet jāsaka, prokurors vēl nav nonācis pie tā punkta, kur tā viņa varētu teikt, ka, lūk, reformas neiet pareizā virzienā un tāpēc mums ir vajadzīga izmeklē, oficiāla izmeklēšana. Bet viņa arī nav nonākusi pie tāda punkta, kur viņa ar pārliecību varētu teikt, ka, lūk, jā, Kolumbija patiešām ir izstrādājusi kapacitāti un var veikt taisnu, krim, taisnīgu tiesu un kriminālu izmeklēšanu šo cil, personu gadījumos. Mēs turpināsim sadarbību ar Kolumbijas varas iestādēm. Domājam, ka tas nāk tikai un vienīgi par labu visam procesam, jo tas katrā ziņā jādod pamudinājumu arī Kolumbijas varas iestādēm līdzināt, pielīdzināt sevi startautiskajiem standartiem šajā ziņā. Bet, kā jau es teicu, e, iepriekšējās preliminārās izpētes e, process joprojām turpinās, tas nav noslēdzies. Runājot par Al-Islamu un e, Al-Sanusi, Te runājam jā par šo sastarpēju papildināmību, respektīvi, vai nacionālā kapacitāte var tikt nodrošināta, lai īstenot tiesas prāvas. Te pilnīgā piekrītu tam, ko teica Kordonikungs sakot, ka, lūk, ICC patiešām ir pieņems divus atšķirīgus lēmumus, vienu par Saif al-Islamu un otru par al-Senusi. Bet abi šie lēmumi katrā ziņā ir apelācijas procesā šobrīd, un redzēsim, kas norināsies tālāk, kāds būs lēmums. Bet jebkurā gadījumā ICC ir apmierināta ar to, ka sadarbība ar Lībijas varas iestādēm turpinās, ir apņēmība no šo varas iestāžu puses, viņi nav, nu, nebloķē ICC Ehm, un viņi spēlē līdz ar to pēc noteikumiem, viņi iesniedz prasības ICC tiesnešiem, pieņem arī ICC tiesnešu lēmumus un tā tālāk. Nu, redzēsim, kā tas tālāk vēl arī izcināsies, ko lems apelācijas tiesa. Es paldies, saka priekšādātāji. Nu, vairāk šķiet nekāda jautājuma nav arī ne, ne no ārējā darbības dienas ļoti labi. Tad tādā gadījumā liels paldies jums visiem runātājiem, jums Talberkungs, Ņujorko, Kordin kungam, Kor Kordonī kungam Tripolē un jums eh, Labdala kungs šeit. Paldies par jūsu sniegto analīzi, par rekomendācijām. Un es domāju, ka gan tie kolēģi, kas ir šeit klāt, gan tie, kas ir īpašie referenti un strādā pie ziņojumiem, kas saistīti ar jūsu valstīm, pilnīgi noteikti ņems vērā jūsu domas un viedokļus. Paldies par laiku, ko veltījāt mums un uzredzēšanos. Thank you. Thank you. Thank you. Like Gribu teikt paldies arī tehniķiem, saka priekšsādātājs, saprotu, ka tas ir diezgan sarežģīti organizēt šādu daudzpusē videokonferenci un tāpat laikā arī pārraid tieši saistē. Nu, lūk, nu nonākam pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tā ir viedokļa apmaiņa par cilvēktiesību Nepālā pirms novembra vēlēšanām. Now, um, also Nepal will hold its constituent assembly election. Tā kā 19. novembrī Nepālā notiks uh, vēlēšanas, um, šis uh, notikums ir uh, ļoti gaidīts, tātad otrās vēlētāju asamblējas vēlēšanas, un tas ir ārkārtīgi svarīgs solis ceļā uz ietverošu demokrātiju un samierināšanos. Eiropas Savienība arī gatavojas sūtīt eh, novērošanas misiju, ko vadīs Važalī, un mēs esam plānojuši, kā viņš būs ar mums, ka viņa būs ar mums lai pastāstītu, kā gatavoties šīm vēlēšanām. Es nezinu, vai kādam ir kāds atšķirīgs viedoklis par šo jautājumu. But, uh, of course, the elections are one issue. Nu, no uh, vēlēšanas ir viena lieta, bet tam nevajadzētu mūs atturēt no uh, skatīšanās to, kas notiek cilvēktiesību ievērošanas jomā, nesodāmības jomā, pārējais tiesiskumu jomā. Un eh, pastāv tāds eh, zināms vadības vakums, un, jo visa padomu beidza strādāt uh, septembrī un netika eh, tā tad nozīmēti jauni komisāri. Dažas politiskās partijas gatavojas boikotēt vēlēšanas. Un mūs ļoti satrauc arī tas, kāda veida situācijas varētu rasties, kādas, kāda cilvēktiesība pārtraukuma varētu rasties īsi pēc vēlēšanām vai vēlēšanu laikā. Un vēstulē Vaišolī es arī esmu norādījis, ka daži no politiķiem, kas kandidē šajās vēlēšanās, tiek apsūdzēti par iesaistīšanos smagos cilvēktiesību pārkāpumos, ieskaitot kara noziegumus. Un, protams, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir eh, jāuztver ļoti nopietni, ja jau viņi gatavojas savus vārdus izvirzīt sarakstos. 27. Eh, septembrī Nepāls augstākā tiesa lēma, ka ir aizliegts dažiem uh, politiķiem kandidēt vēlēšanās, ja ir kaut kādi krimināli pārkāpumi, kas ir tikuši izdarīti Eh, bet joprojām ir citi kandidāti, kas eh, cenšas tā tad ieņemt to vietu, kuri nedrīkst kandidēt. Kā mēs zinām no eh, cilvēktiesību kopienas, dažus no kandidātiem tur aizdomām augsta profila nodarījumos cilvēktiesību pārkāpumos. Eh, raugoties uz nesodāmības situāciju Nepālā. Eh, mums ir Madama Marija Kastiljo Fernandes, kur seko notikumu attīstībai. Viņa ir uh, Indijas Nepālas Butānas nodaļas vadītāja un Mandiela Šarmas kundze, eh, cilvēk, cilvēktiesību eh, aktīviste, kas pārstāv eh, nevalstisku organizāciju, kas uzstājas pret spīdzināšanu, nogalināšanu bez tiesības, tiesas sprieduma, nesodāmību. Uh, Uh, un citiem noziegumiem Nepālā. Čarmas kundze organizē uh, dažādas upuru atbalsta grupas un strādā dažādiem tiesību uh, mehānismiem un politikām. Un iespējams, ka vispirms mēs varētu uzklausīt Šermas kundzi kā pirmo runātāju. Advokatūras fóruma vārdā no Nepālas es vēlētos pateikties eh, apakškomitējai par to, kas organizēja šo ļoti svarīgo uh, notikumu un esat devuši man šo iespēju uh, iepazīstināt jūs ar situāciju par nesodāmību Nepālā. Mēs jau otrais gatavojamies vēlēšanai, vēlēšanām piecu gadu laikā. Uh, 2008. gadā bija iepriekšējās asamblēs vēlēšanas, kas diemžēl nevarēja uh, pabeigt darbu pie jaunas uh, konstitūcijas. 18. novembrī mēs uh, centīsimies strādāt pie jaunas uh, konstitūcijas un esam saņēmuši ievērojumu atbalstu no Eiropas Savienības jaunajām vēlēšanām, un mēs par to esam ļoti pateicīgi. CA, kas tika ievē, ievēlēta iepriekšējās vēlēšanās, saņēma divgadu mandātu. Un tātad, kā es teicu, viņi nespēja tādu nonākt, eh, izstrādāt jaunu konstitūciju. Ir, no, ir izveidojis politiskais vakums, un politiskās partijas nevar vienoties par to, kam jāvada valdība, kas varētu novest valsts līdz jaunām, valsts līdz jaunām vēlēšanām un pievienošanās par jaunu uh, valdību. Un šis lēmums uh, savukārt nesaņēma atbalstu citās politiskajās partijās, apgalvojot, ka šeit tiek pārkāpti tiesiskuma principi valstī. Un līdz ar to bija spēki, kas uh, vēlēs boikotēt vēlēšanas, un līdz ar to vēlēšanas arī izgāzās valdība, kuru vadīja galvenais tiesnesis, aptver lielākās partijas, bet jebkurā gadījumā eh, viss šī situācija radīs arī pamatu vardarbībai. Tad, kad es devos prom no valsts, bija ziņojumi par vairāk par 160 vardarbības gadījumiem, kas ir saistīti ar vēlēšanām visā valstī. Uh, Šodien partijas, kas boikotē vēlēšanas, piedāv, eh, mēģina izsludināt ģenerālu streiku un eh, pastāv bāžas, ka periodā līdz vēlēšanām un pašā vēlēšana dienām mm, un arī pēc vēlēšanām vardarbība vēl tikai pastiprināsies. Nepāla ir pieredzējusi arī cilvēktiesību pārkāpums, ko ir veikušas abas konfliktā iesaistītās eh, puses laika posmā no 96. līdz 2006. gadam vairāk kā 17 tūkstoši cilvēku zaudējuši dzīvības, 13 tūkstoši cilvēku liktenis nav zināms, tūkstoši ir spīdzināti, seksuāli izmantot. Vairums šo gadījumu ir dokumentējuši cilvēku tiesību organizācijas, ieskaitot augstā komisāra biroja cilvēktiesību jautājumos. Arī Jāsaka, ka augstākā tiesa un citas tiesas iestādes Nepālā praktiski nav sodījuši nevienu cilvēktiesību pārkāpēju, ir uh, piešķirta amnestija pat tādiem uh, apsūdzētājiem, apsūdzētājiem, kas ir apsūdzēti cilvēktiesību pārkāpumos. Un uh, puses aizstāv arī kriminālu noziegumus, un tādi kliedzoši piemēri ir Balkušo un Jāla atbalstīšana kas ir Nepāls maoists, kur augstākā tiesa ir notiesājusi par slepkavību. Līdzīgi ir eh, tās pašas partijas centrāla komitejas loceklis ir iecelts par ministru, uh, un augstākā tiesa ir piešķīrusi, eh, pieņēmusi lēmumu par viņa atbrīvošanu no apcietinājuma, neatkarīgi no tā, ka viņš ir mocījis un spīdzinājis kādu uh, uzņēmēju. Un augstākā tiesa ir izmeklējusi viņa izdarītos eh, noziegumus uh, un uh, bez tiesas sprieduma e, viņš esot nogalinājis, ir apsūdzēts par to, ka nogalinājis piecus jaunus cilvēkus. Un šī nesodāmība ir radījusi vardarbības kultūru sabiedrībā un cilvēktiesību pārkāpumi e, netiek sodīti. Uh, Eh, spīdzināšana cietumos ir piemērs, komiteja pret spīdzināšanu ir atzinusi to, ka Nepālā eh, tas pieņem milzīgus apmērus un eh, sistemātiski tiek praktizēts, val, praktizēt valsts tiesumos. Saskaņā ar CPA neviena no drošības aģentūrām nav realizējusi nevienu reformu. Septiņus gadus kopš ir pieņemta eh, vienošanās par eh, samierināšanos, nekas nav izdarīts un tiek izmantotas dažādas atrunas, eh, lai varētu neturpināt izmeklēšanas gadījumos, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības. Un šī nesodāmība apdraud demokrātiju visā valstī un ir jāaicina eh, politiķis atturēties no mm, augstāko politiskajos ešalonos amatu piešķiršanas cilvēkiem, kas tiek apsūdzēti cilvēktiesību pārkāpumos. Un rezultātā tie, kas ir apsūdzēti cilvēktiesību pārkāpumos, ieskatot tos, ko minēju iepriekš, jau tomēr neskatoties uz visu, kandidē vēlēšanās. Un, uh, Tūlīt eh, pēc tam, kad tika pieņemts uh, likums, lai ierobežotu Nacionālās komisijas pilnvaras, ir pasliktinājis situāciju ar tiesī, tiesību situāciju valstī. Uh, eh, cilvēku tiesību uh, jomā, diemžēl, situācija neuzlabojas, to pierāda cilvēktiesību aizstāvju organizāciju ziņojumu, atverot uh, regulāru dialogu ar Nepāles valdību, uh, lai uzraudzītu situāciju ar nesodāmību, palīdzētu institucionalizēt demokrātiju, uh, mieru Nepālā. Vispārējais eh, tiesiskuma attīstības process, eh, kas vērstos eh, pie upuru aizsargāšanas, varētu novest pie miera no iedibināšanās sabiedrībā. Eiropas Savienība ir galvenais partneris kas atbalsta vēlēšanas, un tādēļ būtu ļoti svarīgi raudzīties, lai tie, kas tiek apsūdzēti cilvēktiesību pārkāpumos, tomēr nekandidētu vēlēšanās. Paldies! Paldies un paldies, ka vērsāt eh, mūsu uzmanību uz ļoti smagiem eh, pārkāpumiem cilvēktiesībās eh, Nepālā. Šis jautājums nav tik bieži mūsu darba kārtībā. Jūs sacījāt, kā spīdzināšana tiek piemērota nepārtraukt. Tas ir atspoguļots arī ziņojumā par spīdzināšanu, kas mums būs vēlāk. Es vēlētos sveikt Čīnu Lamberti kas ir parlamenta delegācijas vadītāja sadarbībai ar Austrum, Dienvidu Austrumāzijas valstīm. Un tagad vārds Fernandes skundzē. Madām, paldies priekšādātāji. Liels paldies arī, ka Nepāla ir iekļauta šīs komitejas darba kārtībā. Tas ir svarīgs jautājums. Kā jau norādīja Šarmas kundze, notiek eh, cilvēktiesību pārkāpumi. Tā skaitā var konstatēt dažāda veida diskrimināciju, tiesiskuma trūkumu. Nepālā šķiet tās ir izplatītas tendences. Neaizmirsīsim pašreizējo situāciju. Nepāla atrodas ļoti trauslā politiskā pārejas procesā. Kā jau tika minēts, nav parlamenta, ir mm, valdība, bet eh, tā ne, nepietiekami labi darbojas, arī ekonomiskā izaugsme ir ļoti lēna. Tieši tāpēc vēlēšanas mums ir ļoti svarīgas, tās ir pašas galvenās. Tas būs galvenais posms ceļā uz lielāku politisko stabilitāti. Tieši tāpēc arī mēs eh, tik daudz par tām domājam, tikai tad mēs varēsim nodrošināt progresu arī cilvēktiesību jautājumos. Mums ir arī jāliek uzsvers uz spēcīgām valsts institūcijām. Tāpat arī ir vajadzīga stiprāka cilvēktiesību komisija nacionālā līmenī. Vēlēšana organizācija līdz ar to mm, notiek šādā ļoti uh, grūtā politiskā kontekstā, un līdz ar to ir dažādi trūkumi. Tā kā Šarms kundze ir klāt, es gribētu arī teikt, ka pilsoniskā sabiedrība ir ļoti aktīva, tā uh, parādās arvien labāk uh, Nepālā. Ir arī dažādas cilvēktiesību grupas, un, protams, tām ir ierobežotas iespējas, kā jau tika norādīts. Uh, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka ir vērojami arī uzlabojumi. Tas ir ļoti nozīmīgi. Kā jau es minēju, tiesiskums ir ļoti vājš, un šeit ir panākts pavisam neliels progress. Tas noteikti ir tāpēc, ka vispārējā gaisotne ir nesodāmība. Uh, cilvēktiesību pārkāpumi netiek sodīti. Šeit nav runa par to, vai tie ir eh, notikuši konflikta laikā vai pēc tā. Ir izveidota taisnīguma un samierināšanas komisija, bet eh, tomēr mēs eh, varam vērot bāžas par amnestiju piešķiršanu. Redzam, ka starptautiskie standarti netiek ievēroti. Esam valdībai vairāk kārto minējuši, uh, bet atcerēsimies, ka šī valdība ir tikai pārējais valdība, kuras vienīgais mērķis ir norganizēt vēlēšanas. Tas nozīmē, ka nevienā citā jomā netiks pieņemti nekādi lēmumi. Mums ir vajadzīgas vēlēšanas, lai valdība būtu stabila un lai pēc tam tā varētu sākt strādāt ar valdību, kas būs spējīga pieņemt lēmumus un virzīt uz priekšu politiskos procesus. Diskriminācija ir ļoti plaši izplatīta, jo īpaši ir runa par diskrimināciju uz dzimumu pamata, tāpat arī notiek diskriminācija pret sievietēm, bērniem, uz kastas pamata, un tas ir vērojams pilnīgi visur. Nacionālās cilvēktiesību komisijas parasti ir neefektīvas, kā jau tika minēts pašlaik, pat nav nozīmēts komisārs, taču esam valdībai norādījuši, ka tai vajadzētu nodrošināt vēlēšanu monitoringu pat pašreizējā klimatā. Tāpat arī ir vajadzīgs efektīvs uh, cilvēktiesības sargs. Redzēsim nākotnē, kā tas varētu darboties, bet ir jānodrošina, lai šādi cilvēktiesība aizstāvi arī varētu iesaistīties vēlēšanu procesos, un lai tie uzsvērtu valdībai, ka cilvēktiesību jautājumi tiek ņemti vērā vēlēšanās. Mēs jau pieminējām, un arī Šarmas kundze runāja par to, ka kandidāti ir iesaistījušies noziedzīgos nodarījumos. Es vēlēšos, vēlētos norādīt, ka vēlēšana komisija dara visu, kas ir tās spēkos. Eh, pagājušā nedēļā tika uh, izslēgti divi maoistu kandidāti, tāpēc, ka tie ir mm, piedalījušies noziedzīgos nodarījumos ir norganizēta vēlēšana novērošanas misija, kā jau, kas jau darbojas uz vietas valstī, un iespējams man kolēģi varēs vairāk par to pastāstīt. Tā arī izskata cilvēktiesību un pamatiesību jautājums tieši šī perioda laikā. Tieši tāpēc mums eh, tas ir ļoti būtiski, un mēs mēģinam nodrošināt ciešāku darbu ar vēlēšanu komisiju. Mēs sekojam līdzi cilvēktiesību jautājumiem, pat ja eh, valdības vēl arvien nav un situācija ir tik trausla. Esmu arī valdībai un politiskajām partijām paudusi, ka ir jāizveido pārējas e, tie, tiesību mehānisms. Tieši tāds, par ko jūs tikko runājāt, un šim mehānismam ir jāatbilst starptautiskiem standartiem. Un ir, protams, jācenšas cīnīties pret nesodāmības klimatu. Mums ir jāvēršas pret šādām morāli e, tiešām nepieņemamām lietām. Mums ir arī jādomā par cilvēktiesību aizstāvjiem, mums ir regulārs tikšanās ar cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsonisko sabiedrību, lai nodrošinātu, ka viņi tiek vairāk sadzirdēti. Kā jau jūs zināt, mums ir arī projekti Eiropas demokrātija un cilvēktiesība instrumenti ietveros. Te ir runa gan par diskriminācijas apkarošanu, pilsoniskās sabiedrības um, atbalstīšanu, sieviešu bērnu tirdzniecību, jauniešu tiesībām un tā tālāk. Mēs patiešām liekam uzsveru uz Nepālu daudzos no šiem jautājumiem, tie mums ir ļoti būtiski. Taču, ja mēs vēlamies panākt progresu, mums patiešām ir vajadzīgas vēlēšanas. Mums tas ir ļoti būtiski. Tieši tāpēc mēs nosūtījām vēlēšanu novērošanas misiju. Eva Žalī bija tur klāt, un šķiet, ka viņa arī nākamnedēļ uz turieni dosies. Vēlēšanas ir paredzētas 19. datumā. Mēs eh, saņemam regulāru informāciju no mūsu ilgtermiņa ekspertiem, kas dzīvo uz vietas. Es gribētu dot vārdu Paulo, kurš eh, dosies uz Nepālu pēc divām dienām, un kurš arī piedalīsies vēlēšanās. Iespējams, viņš varētu sniegt jums vairāk eh, par to informācijas. Lūdzu, Paulo! Paldies! Mazliet informācijas par vēlēšanu novērošanas misiju. Kā jau Marija minēja, misija tika norganizēta jau oktobra sākumā. Tie ir astoņi eksperti, kas strādā Katmandu. Ilgtermiņa novērotājs ieradās pēc divām nedēļām. Līdz ar to ir izveidotas 17 grupas, kas eh, darbojas eh, gandrīz eh, lielākajā daļā no valsts, tātad trīs reģionos. Īstermiņa novērotās ieradās šodien vai arī vakar, īsti nezinu kad, bet arī tas iesaistīsies eh, darbā tieši vēlēšana dienā. Eiropas parlamenta delegācija, kā parasti, dosies ceļā pēc dažām dienām uz Katmandu, un tā pievienosies eh, vēlēšana novērošanas misijai. Ir arī daži vietējie īstermiņa novērotāji, tie ir kolēģi no dalību valstu vēstniecībām. Arī viņi tiks iekļaut šajā darbā. Tas nozīmē, ka galu galā būs vairāk nekā simts novērotāji, kas strādās šajās vēlēšanās. Pašlaik mums ir tikai tāda uh, ne apstiprināta informācija no šīs misijas, tā ir sākotnē informācija, mums vajadzēs nogaidīt līdz vēlēšanām, kad mēs saņemsim pirmo paziņojumu un beigās arī galīgo ziņojumu par vēlēšanu novērošanas misiju. Taču uzskatu, ka šodien pats svarīgākais ir uzsvērt, ka šī misija nav cilvēktiesība monitoringa misija, tā nav nec šāda mandāta, nec arī kapacitātes, bet vienlaicīgi eh, šo ekspertu izvērtējums par procesu ir ļoti cieši saistīts ar uh, nacionālajām tiesībām, startautiskajām konvencijām, ko Nepāla ir parakstījusi, un arī ar vispārīgajiem principiem. Galvenokārt tātad te ir runa par vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un tā tālāk. Tas nozīmē, ka cilvēktiesības ir neatņemama daļa šajā darbā. Un tiek, protams, arī izdarīts atsauces uz dažādiem elementiem. No vienas puses te ir runa par cīņu pret vārdarbību, par iespējām katram piedalīties vēlēšana procesos un, protams, arī par drošības spēku lomu. Eh, pašlaik valstī tie tiek ļoti plaši izmantoti. Un, protams, ir arī jādomā par šo partiju lomu, kas boikotē procesus. Protams, partijas drīkst boikotēt procesus, bet tām nevajadzētu uh, neļaut citiem cilvēkiem piedalīties balsošanā. Tāpat arī šie novērotāji kontrolē un sniegs ziņojums par kampaņu, par iespējām katrai politiskajai partijai un arī pilsoniskā sabiedrības organizācijām eh, paust savu viedokli par vēlēšanu procesiem. Nākamais punkts ir reģistrācija, tā lai katrs kuram ir tiesības piedalīties, um, varētu šīs tiesības arī izmantot. Protams, īpaši uzmanība tiks pievērsta arī minoritātēm. Un uh, šajā novērošanā mēs pievērsīsim īpašu uzmanību arī sievietēm. Tāpat arī cilvēki ar invaliditāti. 2010. gadā Nepāla parakstīja konvenciju par uh, cilvēku ar invaliditāti dalību vēlēšanās, un tas arī būs viens no pienākumiem vēlēšanu novērotājiem. Uh, Noslēgumā viens no galvenajiem punktiem attiecībā uz šo misiju. Jau no pašas šīs darbības sākuma mēs esam centušies sniegt gala ziņojumā valstī rekomendācijas turpmākajiem vēlēšanu procesiem. Daudzos gadījumos šīs rekomendācijas ir cieši saistītas ar manis aprakstītajiem elementiem. Kā jau es minēju, Mums ir jānogaida vēl dažas nedēļas, nu, mēneši līdz galīgiem ziņojumam, un, protams, šis ziņojums būs visiem pieejams, un nu, tas būs arī atrodams mūsu misijas mājaslapā. Paldies, liels paldies jums abiem par jūs teikto. Tagad eh, došu vārdu ikvienam, kas vēlas uzdot kādus jautājumus vai nāk klājā ar komentāriem. Džīna Lamberte. Jā, paldies. Es vēlējos tikai piebilst pāris vārdu, jo mums bija delegācijas vizīte Katmandu pirms uh, nedēļas. Pirms pāris dienām tikos ar tiem, kas piedalījās vēlēšanās un arī kas nepiedalījās. Vēlēšanu komiteja, pilsoniskā sabiedrība, dažas starptautiskās organizācijas, kas bija iesaistītas, un bija eh, paredzēta arī Eh, vēlēšanu novērošanu no pilsoniskās sabiedrības puses pašā Nepālā. Tas noteikti parāda, cik lielu nozīmi eh, piešķir šiem politiskajiem procesiem eh, arī sabiedrība. Šie sabiedrība plaši iesaistās vēlēšanās. No cilvēktiesība aspekta interesanti būtu piezīmēt, ka attiecībā uz pašām vēlēšanām tie, kas Uh, sevi apzīmē kā trešo dzīmumu, arī var piedalīties uh, vēlēšanās un var uh, sevi nosaukt par to, kas viņi ir. Šķiet, ka tas ir liels sasniegums Nepālē, neskatoties uz dažādiem paziņojumiem citās valstīs. Protams, tika pieminēta arī sieviešu dalība vēlēšanās. Te galvenokārt ir runa par sabiedrisko attiecību lomu. Dažas politiskās partijas un pat arī dažas Eiropas Savienības dalībvalstis uzskatīja, ka tas ir dīvaini, ka uh, sievietes varētu kandidēt uh, tādos vēlēšana augubulos, kur ir tikai viens kandidāts. Tāpat arī eh, te ir runa par dalītu iekļaušanu, par citu minoritāšu iekļaušanu. Un eh, galvenokārt, protams, te ir runa par diskriminācijas izskaušanu. Tāpat arī gribētu teikt, ka institūcijas ir ļoti vājas, kā jau tika pieminēts. Augstākā tiesa šķiet ir vienīgā vieta, kur pilsoņi varētu uh, kaut kādā veidā nodrošināt savu tiesību atzīšanu. Un uh, līdz ar to efektīvas un labi funkcionējušas cilvēktiesība iestādes ir ļoti būtiskas. Vēlēšanas būs ārkārtīgi būtiskas, tā jau tika minēts. Kavējumi, kas ir saistīti ar konstitūcijas noteikšanu, rada lielas problēmas, jo reģionālā pārvaldība līdz ar to nevar tik norganizēta. Pārtijas un pārtiju vadība, šeit runa par lielākajām pārtijām, kas nodrošina visus šos procesus, vairs netiek uzskatītas par demokrātiskām, tātad te ir runa tieši par pārtiju vadību, kas ir pie vainas. Uh, Līdz ar to vēlēšanām vajadzētu atkal pavērt šo demokrātisko telpu, tā lai cilvēki varētu tikt ievēlēti konstitucionālajā asamblējā. Noteikti šī, šo procesu lomu nevajadzētu novērtēt pārāk par zemu. Situācija ir patiešām tāda ad hoc situācija, kur darbojas tikai prezidents un augstākā tiesā. Man ļoti interesētu arī mūsu viesu komentāri par konfliktiem. Šķiet, ka šeit parādās vislielākie konflikti starp diviem maoistu uh, strāvojumiem. Tāpat arī ir iesaistījušās citas partijas, bet galvenokārt šķiet, te notiek uh, cīņa starp vāru, starp diviem strāvojumiem. Šķiet, ka desmit dienu streiks ir viens sarūk. Tagad jau 33 partijas ir iesaistījušās boikotā. Dažas no tām ir iesaistījušās pavisam, bet eh, citas vēl ar vien ir izvirzījušas savus kandidātus. Nu, šķiet, ka te parādās pretruna, vai tad tas tiešām ir boikots vai nav. Šķiet, ka šī situācija mazliet uzlabojas, bet vēl ar vien ir jūtamas patiešām lielas bažas par uh, to, kas notiks pašā vēlēšana dienā. Uh, Eh, kandidāti, piemēram, tiek iebaidīti. Mēs sākam par to dzirdēt. Un arī vietējā līmenī ir jūtams nemiers. Par iebiedēšanu šķiet, ka ir ārkārtīgi grūti pat uh, to pierādīt, jo uh, cilvēki, no kuriem jūs baidāties, kurus jūs ļoti labi pazīstat, uh, Eh, visu laiku ir jūs tuvumā. Tieši tāpēc ir grūti pateikt, kāds būs vēlēšana iznākuma un cik daudz cilvēku piedalīsies vēlēšanās. Kā jau tika minēts, vēlēšanas ir patiešām nozīmīgas un cerams, ka tās varēs notikt. Protams, redzam, ka ir notikuši liela sagatavošanās darbi, un tieši tāpēc ir liels prieks, ka beidzot ir vēlēšana komisija, kas organizē vēlēšanas, nevis tikai gatavojas vēlēšanām. Bet jebkurā gadījumā tas, cik daudz cilvēku piedalīsies, ir pats svarīgākais. Liels paldies, liels paldies, ka sniedzāt uh, informāciju par misiju. Man ir divi jautājumi. Es, protams, saprotu, cik būtiskas ir vēlēšanas valsts pārvaldē. Man ir jautājums par Nacionālo cilvēktiesību komisiju. Kas notiks pēc vēlēšanām? Uh, noteikti tiks nozīmēti komisāri, un vai jūs gatavojaties atbalstīt šīs komisijas darbu un tieši kādā veidā? Vēl viens jautājums. Jūs teicāt, ka attiecībā uz dažiem kandidātiem, eh, kurus apsūdz eh, ļoti smagos cilvēktiesību pārkāpumos, valdība ir nāks klajā ar eh, paziņojumiem. Mans jautājums ir šāds. Cerams, ka es neesmu pārklausījusies vai Eiropas Savienības delegācija ir nākusi klajā ar publiskiem paziņojumiem vai publisku situācijas skaidrojumu, ka noteikti nedrīkstētu būt tā, ka cilvēki, kurus apsūdz smagos cilvēktiesību pārkāpumos, drīkst kandidēt vēlēšanās. Thank you. Paldies. Priekšādātāji. Par cilvēktiesību komisiju, jā, pavisam noteikti. Mēs ceram, ka komisāri tiks ievēlēti, komisārs tiks ievēlēts tik līdz valdība sāks darboties. Pašlaik eh, šī pārējais valdība nevar pieņemt šādus lēmumus. Tāpēc mēs cerām, un mēs arī esam uz to uzstājuši, ka tā notiks, un mēs turpināsim sniegt atbalstu labai pārvaldībai un arī miera procesiem Nepālā. Tas ir viens no elementiem, kas noteikti būs iekļauts nākamajā programmēšanas posmā kāda veida atbalsts. Es domāju, ka galvenokārt šeit būs runa par kapacitātes veidošanu. Vajadzētu nodrošināt, lai šie cilvēki ir pietiekami spēcīgi, pietiekami neatkarīgi, lai tie varētu nodrošināt labu cilvēktiesību monitoringu. Situācija attīstās, mums ir jāstrādā arī ar pilsonisko sabiedrību un arī ar citām institūcijām. nav bijuši nekādi publiski paziņojumi, kā jūs izteicāties, taču esam uzsvēruši to visos mūsu kontaktos ar politiskajām partijām, ar valdības institūcijām un arī citām institūcijām, piemēram, vēlēšanu komisiju un tā tālāk. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti cieši kontakti starp Eiropas Savienības eh, misiju vadītājiem Nepālā un uh, ar visiem politiskajiem spēlētājiem. Esam vienmēr uzstājuši, ka ir jānotiek vēlēšanām. Kā jau Džīna Lamberta teica, tas ir viens no svarīgākajiem elementiem procesā, un mēs vēl visu laiku mēģinam nodot tālāk šo ziņu. Ir arī ļoti būtiski, lai valdība uzklausītu Eiropas Savienību. Lambertas kundze ļoti bieži dodas uz Nepālu, viņa noteikti uh, varēs eh, to apstiprināt. Viņi mūs uzklausa un šķiet, ka mēs spēlējam nozīmīgu lomu pašreizējā politiskajā situācijā. Šie signāli, ko mēs paužam, tiek nodoti visu laiku, bet iespējams jūs tos neatradīsiet konkrētā paziņojumā, taču Eštons kundze vēlēšana procesa laikā ir ne, visu laiku to atkārtojusi. Paldies! Jums arī tika uzdoti daži jautājumi, bet, protams, jūs varat atsaukties arī uz pārējiem komentāriem. Es domāju, ka galvenais, ko es gribētu teikt, ir tas, ka mēs nevēlamies, lai vēlēšana komisija apstiprinātu kandidātus, kuri ir notiesāti, piemēram, par slepkavībām. Taču mums ir jābūt ļoti rūpīgiem attiecībā uz šādiem apsūdzībām cilvēktiesību pārkāpumu izdarīšanā. Gandrīz neviens nav notiesāts. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas tikai viens cilvēks ir notiesāts par savu dalību ekstrajudiciālās nāvesodu izpildēs. Citos gadījumos tas ir tikai apsūdzības un uh, kaut kāda apgāvojumi par viņu uh, vainu. Tas nozīmē, ka šeit nevar piemērot šādus nosacījumus. Uh, ja nav bijusi izmeklēšana, nav bijusi apsūdzība, nav bijis notiesāšas spriedums, tad nevar aizliegt šim cilvēkam kandidēt. De facto ik viens, kas ir piedalījies eh, cilvēktiesību pārkāpumos uh, un pret kuru ir uzsākta šāda izmeklēšana, tad, eh, protams, te var apsū, uh, apstrīdēt viņu dalību vēlēšanās. Šajā jomā mums ir vislielākās bažas, jo šādā veidā mēs varētu arī ap, apstrīdēt eh, vēlēšanu un arī konstitucionālās asamblējas leģitimitāti. Nākamais par cilvēktiesību institīcijām. Šeit arī mēs uztraucamies, vai šāda komisija būs pietiekami neatkarīga. Šķiet, ka mēs Eh, paudīsim šīs bažas uzreiz pēc vēlēšanām, tad, kad būs jauna valdība, tad vajadzētu nodrošināt, lai Nepālā tiek nozīmēti šie komisāri un lai šī nozīmēšana nenotiktu saskaņā ar lojaltāti konkrētai partijai, bet lai tiktu ņemta vērā pieredze cilvēktiesību aizsardzības darbā. Uh, Pagātnē esam pieredzējuši, ka komisāri tiek nozīmēti tikai tāpēc, ka viņi pieder konkrētai politiskai partijai. Un tāpēc šīs partijas dod savu priekšroku šādiem kandidātiem. Līdz ar to šie komisāri nav bijuši neatkarīgi un, un līdz ar to ir bijuši arī vāji. Un tāpēc arī kapacitātes stiprināšana nav izdevusies. Ir bijuši vairāki vārdarbības incidenti un arī uzvedības kodeks pārkāpumi. Uh, Šī vardarbība ir bijusi ļoti dažāda pēc savas dabas. Ir bijušas eh, cīņas starp partijām, tātad te ir runa par partijām, kas apstrīd vēlēšanas. Tāpat arī ir bijusi vardarbība tādās uh, nelielās partijās, daudzos gadījumos kandidātiem ir uzbrukts, ir uh, reģistrēti arī vardarbības gadījumi, tā skaitā arī eh, bumbu sprādzieni, bet te ir runa par vardarbību pret neidentificētām grupām, jo izmeklēšanā nav apstiprinājies, kas īsti stāvēs šiem vardarbības aktiem. Tas nozīmē, ka mēs sagaidām, ka šādu incidentu izmeklēšana uh, un uh, incidentu nodarītāju uh, vešana pie tiesas uh, nenotiks, un tas radīs arī lielas bailes vēlēšanās un arī konkrētajā vēlēšana dienā. Lielas paldies! Gaidam tātad vēlēšanas 19. novembrī, un iespējams, ka nākamo reizi, tad, kad mēs tiksimies 22. novembrī, mēs jau varēsim dzirdēt plašāku informāciju. Liels paldies par jūsu sniegto informāciju un sekosim līdzi, kas notiek jūsu valstī. Okay, our... Lieliski, nu tad nonākam pie nākamā darba kārtības punkta. Tās ir diskusijas par grozījumiem, kas iesniegts attiecībā uz atzinumu ar nosaukumu noteikti lielu uzņēmumu un koncernu nefinanciālās un daudzveidības informācijas atklāšana. Lūk, padoms direktīva. Par šādas informācijas atklāšanu. Šī ir jau otrā reize, kad organizējam uh, diskusijas par šo atzinumu projektu. Mums bija Bērman kungu prezentācija 28. septembrī. Un tad lūk, tik iesniegt 34 grozījumi, grozījumi iesniegšanas termiņš bija 4. oktobrs, grozījumi arī atbilstīgi tika iesniegti, tur tiek runāts par virkne jautājumi un tos starp par piegādes ķēdes iekļaušanu atskaits eh, po, aptvērumā pasā, izmantojamie pasākumi, lai nodrošinātu šādas informācijas atklāšanu un tā tālāk. ir paredzēta arī Jānu referentu tikšanās 20. novembrī Strasbūrā, un balsojums AFET paredzēts otrdien 26. novembrī. Padošā komiteja ir jūri komiteja, un viņi balsos savukārt par atzinumu 27. novembrī. Nu, Bērmar kungs, varbūt tad jūs varētu mums pastāstīt, kas tālāk gaidāms, un jāsaka, man jāatvainojas, ka Gžiba kungs no Polijas, kas ir viens no ēna referentiem, šajā sanāksmē nevarēja būt klāt, jo viņiem šodien ir Nacionālās neatkarības diena Polijā. Lieliski. Bērmar kungs, jums vārds. Liels paldies priekšādātāji! Nu, un, protams, ka Gražība kungs nevarēja būt klāt, pieņem viņa atvainošanos. Un nav jau nemaz tik dramatiski, ka viņš šobrīd nav klāt, jo, manuprāt, pastāv tāda vispārēja vienotība visu mūsu vidū par to, ka nefinanciālas informācijas atklāšana lielos uzņēmumos un koncernos ir ļoti svarīgs aspekts, ja ES loma ir globalizāciju, humanizēt un padarīt to par tādu ilgtspējīgu procesu, kas respektē cilvēkus kā cilvēciskas būtnes un arī vidi un tās resursus. Šādas informācijas atklāšana piedāvā pilsoņiem un organizācijām visā pasaulē to iespēju rīkoties, pamatojoties uz saņemtu informāciju, izdarīt spiedienu uz darba devējiem, kompānijām, valdībām, uzlabot situāciju attiecībā uz cilvēktiesībām, sociālā tiesībām, vidas aizsardzības tiesībām un tam līdzīgi. Un tāpēc, manuprāt, šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, jo es ļoti labi saskatu, kāda šeit ir Eiropas Savienības loma. Nu, vismaz manām acīm raugoties. Pastāv, kā jau teicu, plaša vienošanās, arī grozījumos to redzam. Grozījumos pausts atbalsts domai, ka nefinansiālas informācijas atklāšana jātiecina uz visu piegādes ķēdi un nevis tikai un vienīgi uz pēdēju uzņēmumu, kas saņem preces. Redzam, ka tāpat pastāv vienos, vienotība par SAO vadlīnijām un starptautiskajām vadlīnijām, kas būtu piemērojams šādos gadījumos. Redzam, ka ir vienotība arī par to, ka dalību valstīm ir jāuzņemas atbildība par uzraudzību īstenošanas procesā pārliecināties, ka darba devēji un uzņēmumi patiešām respektē šo direktīvu. Tāpat ir arī mūsu starpā vienotība par to, ka šī direktīva, atšķirībā no komisijas priekšlikuma, eh, būtu jātiecina ne tikai uz lielākiem uzņēmumiem virs 500 darba devēju, darba ņēmēju nodarbinātājiem, bet arī uz parastajām, nu, parastās definīcijas lieliem uzņēmiem, kam ir vairāk kā 20 darbinieki un vairāk kā 20 miljonu apgrozījums neto gadā. Grozījumi, ko iesnieguši mani kolēģi, Bisep kungs un citi, ir pilnībā atbilstīgi šai līnijai, un es varu tiem tikai un vienīgi piekrist. Ir tādi pāris labi papildinājumi šajos grozījumos, eh, gan no manas puses, gan arī no Bisepa un Gžiba puses, tāpat arī no Salafrankas puses, Marijas Monīzes puses un tā tālāk. Viņi runā par to, ka nepieciešams atskaitīties un sniegt informāciju arī par to, kā uzņēmumi, piemēram, risina jautājumu par invaliditāti. Tāda konkrēta specifikācija, manuprāt, tas ļoti atzinīgi vērtējums ir tīpaši attīstības valstīs. Mums gan ir nepieciešama diskusija par to um, ierosinājumu, kas nāk no bisapkunga puses, respektīvi nepieciešamību ieviest vadlīniju padomi, kas pētītu šīs direktīvas piemērošanu. un izstrādāt kopējas normas attiecībā uz to, ko tad esam paredzējuši, eh, nu, redzēt šīs nefinanciālās un daudzveidības informācijas formām. Gribētu tāpēc uzdot jautājumu komisijai, varbūt viņi varētu izteikt savu atzinību par šādas vadlīniju padomas izveidas nepieciešamību. Ja varbūt komisija šķiet, ka tā pati var šādu lomu spēlēt. Es gan jāsaka, domāju, ka vēl papildus padomus izveidošana vai aģentūras izveidošana varētu radīt, nu, varbūt, nu, gan darba vietas, bet drīzāk domāju, ka arī komisija varētu pati to paveikt. Nu, šo jautājumu tad gribu viņiem arī uzdot un dzirdēt uz to atbildi. Vēl viens priekšlikums, kas nāca no Bisepkunga puses, ir tas, ka pēc trim gadiem vajadzētu pārskatīšanas procesu un eventuāli varētu ievest daudz asākus, tādus mm, spēcīgākus kritērijus arī attiecībā uz vidas normām. Es šo atzinumu vērtēju atbild, at, atbalstošu un pilnīgi noteikti arī e, nu, to do, atzīmēšu balsošanas sarakstā. E, četros pēcpusdienā Strasbūrā dienā no dienām būs šī ēnu referents sanāksme. So, Vai ir kāds, kas vēlas izteikties? Lūdzu. Oui, merci, madame la présidente. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Esmu iesniedzis pār, nu, kāds desmit grozījumus, tāpēc ātri tos jums arī likšu priekšā, kas attiec uz aptvērumu. Jautājums par šo sliekšņu samazināšanu attiecībā uz uzņēmumiem, tā lai da vairāk uzņēmumiem būtu jāatklāj šī nefinanciālā un daudzveidības informācija gadu pārskatos. Manuprāt, tas ir svarīgi. Pašreizējais slieksnis tomēr jāsaka ļoti daudziem uzņēmumiem ļauj izvairīties no šīs atskaitīšanās. Uh, Un es domāju, ka arī šajos uzņēmumos tomēr darbību vajadzētu konst, kontrolēt. Par minimāliem nosacījumiem runājot un atskaitīšanos runājot tāpat, es uzskatu, ka uzņēmuma darbībai ir jā, jātiep, jātop izvērtētai globālā mērogā, respektīvi ņemot vērā visus eh, šī uzņēmuma sadarbības aspektus ar citiem uzņēmumiem Tostarp tajā gadījumā, kad uzņēmumi darbojas cilvēktiesību jomā, vidas aizsardzības jomā, ir vajadzīgs. Tāpat lūk sniegt informāciju gan par finansiāliem, gan nefinanciāliem aspektiem atkarībā no uzņēmuma konkrētās specifikas, runājot par saistību piemērošanu uzņēmumā Negribam, lai te tas viss paliek tikai un vienīgi vārdos, tāpēc dalībvalstīm jāuzņemas atbildība par to, ka tās kontrolē, kā šī direktīva efektīva un adekvāti tiktu īstenota. Jā, nodrošina atbilstība tai. Un dalībvalstīm jāpārliecinās, ka šī tiesvedības procedūra un arī administratīvās procedūras ir atbilstīgas un ļauj pārliecināties par to, ka izmantots un informācija savukārt ir pieejama visām iespējamām personām, kā to paredz tiesību akti. kas attiecas uz direktīvas izstrādāšanu un vadlīnijām pēc eh, šī kopējā ietvara izstrādāšanas komisijai vajadzētu izstrādāt arī vadlīnijas par metodēm, kas piemērojams, un normā, starptautiskajām normām, kas piemērojams direktīvas ietvaros attiecībā uz nefinansiālas in informācijas atklāšanu un to, kādā veidā šī informācija tiek publiskota. Kā jau kolēģis nu pat teica, es domāju, ka komisijai patiešām ir jāizveido attiecīga vadlīniju komiteja, padome, kas eh, tad pārliecinātos par to, kā šī informācija tiek atklāta. Kas attiec uz tālākiem tiesību aktiem, komisijai vajadzētu parlamentam un padomēji eventuāli sagatavot priekšlikumu par tālākiem tiesību aktiem attiecībā uz nefinanciālas informācijas publicēšanu un par informācijas atspoguļošanu par darbību visā pasaulē, iecaucot, atti, ie, iekļaujot attiecīgi atsauci uz ANO tiesību aktiem un normām un SAO vadlīnijām. Tā, lai šādas normas attiektos arī uz daudznacionālajiem uzņēmumiem un koncerniem. Vienalga, kādā jomā tie nedarbotos, vai mēs runājam te par naftu vai, vai iegūstošo rūpniecību šīm normām uz visiem tiem uzņēmiem ir jātiec. Lūk, tāds, tādas manas idejas par aptvērumu un tāda arī mani grozījumi. Paldies! Thank you, Mr. Bishop. Paldies, Bishop kungs! Nikola Berņē ir lūk no Markt ģenerāldirektorāta, un Žans Filips Rabins arī ir šeit. Es nezinu, kurš no jums vēlas izteikties šobrīd. Paldies priekšādātāji! Berniekungs atvainojas, viņš nevarēja ierasties, tāpēc esmu klāt. Es esmu Žons Filips Rabīns. Un jāsaka, arī strādā mūsu ģenerāli ietrādā pie šiem jautājumiem. Gribu pirmām kārtām teikt paldies vēlreiz jums kā komitejai par to, ka esat gatavi izstrādāt atzinumu, izrādījuši interesi par šo direktīvu. Un vēlos atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva Bērmana kungs. Tātad par iespēju izveidot šādu padomu, jeb komiteju, kas izstrādātu vadlīnijas un normas informācijas atklāšanas kontekstā. ja pareizi jūs sapratu, tad referents vēlas zināt, un droši vien arī komiteja tāpat, tieši tā kā Bisapkungs ierosināja, ir, vai mm, mēs uzskatām, ka starptautiskās un nacionālās normas mm, tiek atbilstīgi īstenotas Un vai komisija pati var tad tādā gadījumā izstrādāt kaut kādas normas, kas attiecinā, attiektos uz uzņēmumiem? Ja, ja redzu, ka jūs mājat ar galvu, ja jūs es sakat, ka es pareizi esmu sapratis jautājumu. Jā, šai kontekstā runājot, komisija pilnīgi noteikti var strādāt uz deleģēto aktu bāzes, piemēram, vai, nu, nu, jā Zinu, ka jā, līgumā paredzētas ciešākas sadarbības iespējas. Un, un redzam, ka jā, šeit ir priekšlikumi, kas iet tieši šajā virzienā, to esam redzējuši arī citu komiteju atzinumos. Komisija, protams, var izveidot grupu vai komiteju, lai kā mēs to arī sauktu, uh, atbilstīgi likumdošanas procedūrām, kas tad nodarbotos ar šādiem jautājumiem. Man gan ir vēl pāris piezīmes par konkrētiem grozījumiem. Pirmām kārtām par trešo grozījumu. Redzu, ka vēlties izslēm, izslēgt atbrīvojumu filiālēm ja filiāle, uz filiāli šie noteikumi netiek attiecināti, tad pat, eh, pat ja šī filiāla saņem, nu, varētu būt saistīta ar informāciju, kas svarīga koncernu kontekstā. Konsultētajā ziņojumā, protams, šādas filiālas informācija tikt iekļauta. Uh, konsolidētajā ziņojumā, un tāpēc vai šai pilielē vajadzētu papildus gatavot informāciju vai nē, tad tādā gadījumā, nu, jāsaka, šāds izņēmums var tik pieņemts, tāpēc, ka konsolidācijas ziņojumā jau šī informācija ir iekļauta. Es domāju, ka laika gaitā šo jautājumu varbūt varētu vēl nedaudz precizēt dokumentā. Tālāk par definīcijām runājot attiecībā uz lieliem uzņēmumiem un līdz ar to šo slieksni. Ir pieņemta jauna grāmatvedības direktīva 29. jūnijā šogad. Un tā aizstāja ceturto grāmatvedības direktīvu. Nu, tāpēc ar kā tik žēl, ka uh, Nu, tā ir direktīva, kas groza direktīvu, kas vairs nepastāv, bet tas nerada problēmu tādā ziņā, ka šī jaunā grāmatvedības un ārskatu direktīva ņems vērā iepriekšējā direktīvā paustās normas, bet rezultātā būs jāsaskaņo visu šie grozījumi ar jauno direktīvas tekstu. Šī direktīva ir 2013. Di gada direktīva 434 Tātad, kā jau teicu, 29. jūnijā tā tika pieņemta, un tur ir definīcija par lielajām grupām un koncerniem, un šī definīcija atbilst tai, ko mēs liekam priekšā šeit, šajā dokumentā. Tātad 250 eh, darba ņēmēji, 40 eh, tūkstoši apgrozījums un tā tālāk. Kas attiecas uz mehānismiem īstenošanas procesā? Varbūt jāvaicā tūkiem, kā tad īsti šis vārds tūkojas franču valodā. Nu, lūk. Pārskata jomā mēs mēdzam teikt, ka pastāv vairāki drošības mehānismi Tie pastāv uzņēmumu līmenī. Pirmais ir pārvaldības elements, tātad no nu, uzņēmuma vadības pašas. Viņam pašiem jācenš visu organizēt tā, ka, lūk, šī informācija tiek atklāta, normas ievērotas. Nu, ir kaut kāda veida administratīva komiteja, uzraudzības komiteja, kas to kontrolē. Tad, protams, kaut kāda veida apakškomitejas arī tālāk var darboties. Uh, Tad, protams, ir arī revidenti, jā, revidenti, neatkarīgi revidenti, kas, protams, pārbauda šos uzņēmumus un pārliecinās, vai informācija tiek atbilstīgi atspoguļota. Un tālāk, protams, ir arī vēl akcionāri, kuriem ir jāapstiprina gada pārskata un šī informācija. Un, attiecīgi, tiek piemērot visa attiecīgā likumdošanas procedūra vai pat soda sankcija procedūra, kā jau tas attiecīgi paredzēts. Nu, līdz ar to es teiktu, ka, kas attiecas uz uzņēmumu bilanci un gadu pārskatiem, ir ļoti reglamentēts ietvers, un mums nav līdz ar to jāveido kaut kāda komiteja vai papildus nacionālās aģentūras specifiski šāda veida procesa nodrošināšanai. Nu, paldies! Paldies priekšotātāji! Un paldies, kā vēlreiz, kā teicu, par šīs komitejas izrādoto interesi par mūsu ziņojumu. Mēs pilnīgi noteikti ar lielu interesi klausīsimies arī jūsu secinājumos, referentkungs. Thank you, Mr. Pirman. Paldies, Pirman kungs. Nu jā. Nu, es jāsaka, domāju, nu, ne tik daudz par šīm lingvistiski raksturu problēmām. Es meklēju faktiski, jā, šī vārda enforcement tulkojumu un tāpat arī execution un tāpat piemērošana, likuma piemērošana, kā ir īstenošana, piemērošana. Nē, te ir tādas nianses šajos vārdos, vai ne tā? Bet, nu, jāsaka visādi citādi lingvistiskās nianses paņemot malā, varu teikt, ka man mazliet vairāk tomēr gribētos vēl runāt par to, vai vajadzētu vai nevajadzētu paturēt šo grozījumu, kurā tiek runāts par šīm filiālēm. Es piekrītu, protams, jūsu skaidrojumam, es saprotu to Bet es domāju, ka te vēl vajadzīgs tāds pārdomu brīdis. Varbūt tomēr atsauksim šo grozījumu. Bisep kungs un es esam vienojušies par eh, šo jautājumu. Mēs esam, nu, jāsaka, katrs ar savu priekšstatu. Bet reizēm grozījumos mēs izmantojam šo vārdu sevieri, jeb skarbi. Uh, Um, spēcīgi, lai uzsvērtu šos, šo nopietno risku, kas tiek uh, apsverts. Bet es domāju, varbūt tas tomēr jāņem ārā, jo tad, kad mēs sakām šo smags risks, jeb severe risks, tad atkal tālāk jādefinē, kas tad ir smags risks un kas nē, kas ir liels, kas mazs risks. Tad mēs atkal piedāvājam kaut kādu veidu uh, izvairīšanās iespējas kaut kādiem uzņēmumiem, kas vienkārši nevēlas atspoguļot šos riskus. Domāju, šis vārds varbūt ir jāņem ārā no grozījumiem, um, lai nebūtu tā, ka atkal kaut kāda izvairīšanās notiek. Nu, lūk, paldies. Nākamā nedēļa tā tad atkal turpināsim diskusijas, pamatoties uz šiem grozījumiem, bet domāju, ka problēmas nertīsies. Paldies. Thank you, Mr. Bierman. Now our next agenda. Paldies, un nākamais darba kārtības punkts ir ziņojuma projekta izskatīšana par uh, spīdzināšanas uh, izskaušanu. Eh, Diemžēl mums nebūs šīs apspriešanas, jo uh, eh, referente ir saslimusi, bet man ir viens jautājums pie citiem jautājumiem, kur man ir vajadzīgs jūsu padoms un varbūt ieteikumi. Tas attiecas uz uz Aleksandru eh, Pavlovu, Kazahijas pilsoni, viņš ir uh, Spānijā un pieprasa patvērumu. Viņš ir bijis uh, Kazahijas opozīcijas pārstāva Obļāsova apsardzes dienestu vadītājs. Un es tagad nesen es uzzināju, ka viņu it kā neizsūta no uh, Spānijas, bet tagad augstākā tiesa ir pieņems lēmumu uh, par to, ka viņš tomēr tiks no Spānijas izsūtīts, bet uh, Tas ir par spīti tam, ka pastāv briesmas, ka viņi varētu pakļaut spīdzināšanai. līdzīgi, ne, ne tā kā Paulo kunga gadījumā, mēs šoreiz gatavamies vērsties pie ministru padomas. Un tagad ir jautājums, vai mums vajadzētu sūtīt vēl vienu vēstuli Spānijas valdībai, aicinot viņus neizsūtīt šo cilvēku. Ir vēl daži Kazahijas pilsoņi šādā situācijā. Uh, bet šis ir tāds varbūt steidzamākais gadījums. Tādēļ, vai jūs piekrītat, ka es eh, gatavošu šādu vēstuli, jūs eh, mājat ar galvu tādu piekrīt, vai kāds ir pret, nē, labi, tad es tā arī darīšu. Jā, mēs, protams, vēlamies jums pievienoties un atbalstīt šajā iniciatīvā. Paldies, un līdz ar to mēs varam nedaudz ātrāk beigt šīs dienas sanāksmi. Paldies!